Right, everybody, welcome, if you could take... Labrīt, visi esiet sveicināt, lūdzu ieņemiet savas vietas, un tad mēs varēsim sākt darbu. Es atvainojos, saka priekšsēdētāja par nelielu aizkavēšanos mūsu sanāksmes sākumā, taču mums bija sanāksme ar finanšu ministriem citā parlamenta galā, un es domāju, jūs saprotat, ka dažkārt e, šīs lietas ievelkas. Esmu ļoti gandarīta jūs sveikt šajā sanāksmē. Es domāju, vajadzētu pārtraukt sarunas lūdzu. Es, protams, varu atteikties no savas ievadrunas, eh, ja tā tas mums ļautu iegūt laiku. Mēs apspriedīsim pirmo darba kārtības jautājumu. Tā, bija, tā būs Eiropas priekšstādātāja Hermana Vana Rompuja uzstāšanās, un pēc tam būs eh, jautājumu un atbilžu kārta. Taču vispirms daži ievadvārdi no Išvan Joža no Ungārijas Nacionālās asamblējas. Lūdzu, ielāgojiet, ja gribat uzdot jautājumus, tad ir trīs dažādu krāsu kartiņas. Ja gribat uzdot jautājumus pirmajā kārtā ar Van Rompēju kungu, lūdzu, izmantojiet zaļo runātāju kartiņu otrajai kārtai tā būs e, debata, tās būs debatas starp parlamentāriešiem. Lūdzu, izmantojiet zilo kārti. Un pēc pusdienas sanāksmes debatēm lūdzu izmantojiet rozā kārti. Tā tad e, pirmā kārta drīz sāksies, un tā tad lūdzu izmantojiet tai zaļo kartīti. Un tagad ar prieku Došu vārdu priekšsēdētāju vietniekam. Es atvainojos, saka Šarona Baules, eh, es to saku nacionāliem, nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Nu, katrā ziņā lūdzu vārds Istvana. Paldies priekšstādātāji par šo iespēju izteikties. Esmu vairāk kā priecīgs šeit e, strādāt kā sanāksmes priekšstādātāja vietnieks, kā Ungārijas e, e, prezidentūras pārstāvis šeit diskusijās ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Šī ir īpaša diena. 15. marts ir Nacionālie svētki. 1848. gadā 15. martā Budapeštā norisinājās svarīga revolūcija. Tā bija pirmais solis Ungārijas ceļā uz Eiropas Savienību, uz mūsu kopīgo Eiropas aicinājumu. Šis aicinājums nav mainījies, jo mēs uzskatām sevi par Eiropas un Eiropas principu un vērtību sastāvdaļu. Un tas arī skar mūsu šišu sešu mēnešu prezidentūras laiku. Ekonomikas pārvaldība ir ļoti svarīgs jautājums. Pirmais Eiropas semestris var sniegt savu ieguldījumu stiprākas Eiropas izveidē, un mūsu uzdevums ir noteikt tādus principus, kas varētu apvienot Eiropas ekonomisko aktivitāti. Un tad mēs uzklausīsim sīkāku informāciju no jums. Mēs uzskatām, ka vienotībā ir mūsu spēks. Mēs ticām, ka Eiropa var sniegt um, priekšrocības, kuras var izmantot katra Eiropas Savienības nācija, un mēs uzskatām, ka Eiropas semestris arī var sniegt ieguldījumu šai procesā. Vai nākošais runātājs jau ir šeit? Ja nē, tad es, protams, varu turpināt ar savu ievadrunu. Es gribētu piebilst, ka Eiropas semestris mums sniedz jaunu iespēju, izmantojot apspriežu procedūru, izveidot Eiropas ekonomiskās rīcības plānu, un tas sniedzas viņpus ekonomiskai sadarbībai. Eiropas Savienības dalībvalstīm, dažām Eiropas Savienības dalībvalstīm, varētu rasties iespējas, ka tas samazina viņu manevru telpu, bet es uzskatu, ka plus ir vairāk nekā mīnus. Mēs varam gūt sekmes šīs ekonomiskās un finanšu krīzes pārvarēšanā Mm, mums arī jāsagatavojas Eiropas 2020. gada stratēģijai. Te ir arī paredzēts stiprināt pētniecības un inovāciju nozari. Ja mēs cīnāmies par integrētu Eiropu, ja to izvirsām par savu mērķi, ar to mēs varam panākt. Šī desmitgade būs ļoti svarīga Eiropas Savienības vēsturē. Ekonomiskā krīze ir norādījusi uz to, ka mēs nedrīkstam zaudēt laiku, mums jārīkojas tagad, turklāt kopā. Finanšu krīze ir arī struktūrālā krīze visā finanšu sistēmā. Eiropa var virzīt ceļu finanšu pārstruktūrēšanā. Un ja mums izdosies pārveidot šīs finanšu sistēmas, tad tas nāks par labu ne tikai Eiropai, bet arī visai globālajai finanšu sistēmai. Cerams, ka tā kļūs caurskatāmāka un darboties spējīgāka. Katrā ziņā es gribēju pateikties Balis kundzei par, par iespēju vadīt šo sanāksmi, un tagad dod vārdu Herman van Rompei kungam. Paldies, saka priekšstādātāji, arī es esmu priecīga sveikt šajā sanāksmē priekšstādātāju Van Rompuju, viņš mūs uzrunās, un pēc tam būs jautājumu un atbilžu kārta. Esmu pārliecināta par to, ka viņam ar sevi jūs nav jāiepazīstina, un esmu gandarīta par to, ka viņš rāda laiku mūs uzrunāt, ņemot vērā viņa noslogoto darba grafiku. Lūdzu, vārds jums, Andrompēkungs. Paldies! Godātie Eiropas parlamenta deputāti! un Nacionālo parlamentu pārstāvi dāmas un kungi. Iesākumā gribu pateikties jums par uzaicinājumu piedalīties šai sanāksmē. Eiropas parlamenta deputātus es uh, redzu bieži vien dzīvīgajās šī parlamenta debatēs. Un uh, esmu ļoti priecīgs eh, arī satikties ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Es pats savulaik tāds biju, es tā sakot, atgriežos savā darbības jomā. Šeit jārunā ir par Eirozonas un iekšējā tirgus ekonomiskās pārvaldības uzlabošanu. Un tāpēc es uzskatu par ļoti svarīgu, ka parlamenti, kur ir pilnīgi atbildīgi par šo jomu, apzinās savu atbildību. Jums tiešām ir jāizmanto katra iespēja, lai jūsu balss izskanētu un jūsu bažas tiktu ņemtas vērā. Tāpēc es tiešām ceru, ka šīs debats būs auglīgas. Ievadvārdā es gribētu runāt par tā saucamo Eiropas semestru. Manā skatījumā diezgan īpatnējs nosaukums. Uh, tā plašākajā kontekstā. Un es gribu arī izmantot šo iespēju jums pastāstīt par nesenākajiem attīstības posmiem. Eiropa stabili pakāpeniski pārvar ekonomisko krīzi. Paraug, paraugieties uz eh, pamatlietām, un pamati eiro, eirozonā ir uzticami. Zema inflācija, Uh, maksājumu līdzsvars ir rasts arī valstu parādi pamazām izlīdzinās. Un uh, mēs esam virzībā uz ekonomisko izaugsmu pēc ekonomiskās krīzes. Taču mēs visi zinām, ka mums bija jāsaskars ar milzīgu problēmu valstu valstu parādu. Un tā problēma var eh, pāriet no vienas valsts uz otru un pilnīgi nodarīt pāri daudzām valstīm pagājušajā gadā. Tāpēc skaidrs, ka mums steidzami ir jāgūst savu mācību no šīs situācijas. Pirmie secinājumi tika izdarīti tā saucamajā ekonomiskās pārvaldības darba grupā. Tagad mēs strādājam pie otrā kopuma. Šie aspekti tika apspriesti Eirozonas uh, samitā pagājušajā piekdien, un mēs ceram, ka 27 dalībvalstu līmenī mēs varēsim vienoties par šiem pasākumiem. Un tā mums izdosies pārvarēt šo grūto situāciju. Visa šīs reformas sastāv no vairākiem soļiem. Katrs no tiem ir neliels, taču visi kopā tie rāda nozīmīgas izmaiņas, kā mēs eiro, eiropieši kopīgi pārvaldām mūsu integrēto ekonomiku, jo īpaši eirozonas valstīs. Mans pamatvēstījums ir šāds. Visi mūsu lēmumi ir saistīti ar jauna līdzsvara rašanu ekonomikas un monetārajā savienībā. Uh, Tas ir saistīts ar kopīgo atbildību, varu to dēvēt arī par eh, solidaritāti un katras dalībās atbildību. Eiropas semestris ir daļa no šī vienādojuma. Runājot par solidaritāti, tika spērti drīzi soļi, jo īpaši pakotnes Grieķijai, īrijai un arī mehānismas, stabilitātes mehānismam. Runājot par individuālo atbildību, mēs piedzīvojām uh, stingrus pasākums nacionālā līmenī. Šie divi aspekti ir saistīti ne tikai no politiskā viedokļa. Paraugieties, piemēram, uz pastāvīgo mehān, stabilitātes mehānismu. 500 miljardi eiro tika piešķirti kredīt garantijām. Un vēl izskanēja arī papildu apņemšanās šo līdzekļu izmantošanā. Tas attiecās jau īpaši ekonomikām ar lielu parādu, lielu deficītu. Politiskie ierobežojumi abās pusēs ir vērā ņemami. Jūs to zināt. Valdībām bija jāsaskars ar taupības pasākumiem un ekonomiskām reformām bija jābūt rošsirdīgām šajā jomā tiek gūti panākumi. Tas pats attiecas arī uz valdībām, kam bija jāpārliecina savās dalībvalstīs esošā sabiedrība un parlamenti par šo pasākumu nepieciešamību ar stingriem noteikumiem. Abos gadījumos Eiropa nekļuva populāra. Tā arī tagad tāda nav tomēr tas nedrīkst mums traucēt darboties, gan attiecībā uz solidaritāti, gan atbildību. Ļa, neaizmirstiet, ka ja mēs nebūtu pieņēmuši šādus lēmumus, krīze būtu daudz ļaunāka. Mūsu visu interesēs ir saglabāt Eirozonas kā tādu stabilitāti. Tas uzliek arī lielu atbildību nacionālajiem parlamentiem. Piemēram, stabilitātes mehānisms paredz vienbalsīgu visu parlamentu piekrišanu. Tā tas gūs savu leģitimitāti. Tas nozīmē arī to, ka jūsu balss ietekmēs citus. Jūs izlemt ne tikai par jūsu pašu valsti, bet arī par mums visiem ekonomiskās un monetārās savienības nākotnes labā mēs gribam min minimizēt šādu problēmu atkal notikšanas risku. Un ļaujiet man pieminēt trīs uh, soļus attiecībā uz domāšanas veidu un rīcību. Tas viss attiec uz stiprāku, izteiktāku individuālo atbildību. Pirmkārt, mēs grūtā veidā iemācījāmies, ka izaugsmes, stabilitātes un izaugsmes pakts sākotnējā versijā nebija pietiekoši spēcīgs. Tas zaudēja lielu spēka daļu, kad 2003. gadā to pārkāpa divas lielas valstis, kad Grieķijā deficīts sasniedza 2009. gadā līdz pat 15% no iekšzemes koprodukta. Pēc tam situācija vēl tikai pasliktinājās. Ekonomiskās pārvaldības darba grupa, kuru es vadīju pagājušajā gadā, paredzēja pasākumus, sankcijas, stāsies spēkā agrāk un tās vairāk fokusēsies uz valsts parādu. Un martā ir jāpanāk šo tiesību aktu izstrāde un Eiropas parlamentam tie ir jāatbalsta līdz jūnija beigām saskaņā ar koplēmu procedūru. Eiropas semestris skar šo parādu. Tā daži te ir apgalvojuši, ka Eiropas, kā Eiropa mēģina diktēt nacionālajiem parlamentiem, kā viņiem būtu jārīkojas. Uh, Šī lieta vēl arvien paliek Nacionāla parlamenta ziņā un demokrātijas ziņā. Taču dalību valstīm ir jāizpildi fiskālie, makroekonomiskie un tematiskie mērķi, lai sasniegtu 2020. gada stratēģiju. Līdz ar to attīstība šajā jomā ir ļoti svarīga. Eirozonas valstīm, Eirozonas stabilitāte ir ļoti svarīgi. Tas ir visu interesēs. Dalība valsti sagatavos savas nacionālās reformu pro programmas, struktūrālās programmas un stabilitātes konverģētas pro programmas attiecībās budžetu. Dalība valsts sag sagatavos tādas programmas, ko komisija, tās, ko komisija novērtēs, un tad komisija padomēji piedāvās savus atzinums par Nacionālajām reformu un konverģences progr programmām. Un tad padomas pieņemtie secinājumi būs jāņem vērā, kad tiks gatavoti 2012. gada nacionālajie budžeti. Es domāju, ka šis uzdevums būs jums ir īpaši interesants, jo šeit eh, iestājās arī Eiropas dimensija nacionālās diskusijās, un ļoti bieži tieši šīs dimensijas pietrūkst. Uh, Piemēram, ja valdība izvēlas nevis sekot kādām rekomendācijām, tad eh, attiecīgais parlaments eh, drīkst lūgt šādu rīcību. Un ja nevaldošās partijas, tad varbūt opozīcija var vērsties ar šādu līgumu, eh, lūgumu. Jūs strādājat arī ekonomisko lietu komitejās, arī Eiropas parlamentā ir ekonomisko lietu komiteja, un visiem šiem komitejām ir liela loma. Tas spēja ietekmēt arī budžetu sācību saturu. Jebkurā gadījumā valstis pašas lem par to, ko tērēs un ko ieņēma savā budžetā. Un tagad es gribētu runāt par otro soli savā rīcības skatījumā, tad, tad atsevišķās atbildības um, uzlabošanu. Tas ir sakarā ar to, ka atsevišķos budžetos nav tāds iestrādnes, kas nodrošina ilgspējīgi izaugsmi. Tā ir vēl viena mācība Eiropā zemās procentu likmes, monetārā stabilitāte daudz desmit gadu garumā tas noveda pie konkurentspējas zuduma. Makroekonomiski e, nelīdzsvari riski, kā arī mājokļu burbuļa plīšana un arī pārāk lieli budžeta deficīti bija kaut kas tāds, kam mēs nesekojam īpaši cītīgi. Tāpēc tagad mums ir makroekonomiskā uzraudzība, lai līdzsver trūkumu un mēs varētu uzraudzīt ciešāk. Uh, Un eh, sākumā mums, mūsu instrumentu klastā nebija šādi instrumenti, un ja būtu, tad mēs varētu izvairīties no šādām problēmām. Un tagad es nonāku pie trešā un jaunākā soļa. Te ir jārunā par Eirozonas valstu saistībām, pienākumu izdarīt mācību no, š... ņemt mācību no šīs krīzes. Mums modernā unijā nav pietiekams vienotības, un krīzes pieredze ir tāda, ka valstis atzīst, ka mums tagad visiem jānodarbojas ar šo jautājumu, un man tas ir ļoti svarīgs solis. Protams, šeit nevarētu sagaidīt, ka būs pēkšņš pārlieciens uz kaut kādu kvāzī e, Eiropas fiskālo sistēmu ar eiro obligācijām vai kaut kas tam līdzīgs. Tas ir pilnīgi nepieņemam, tas nav iespējams dalībvalstīm politiski apsvērumu dēļ. Mums ir jāpieņem, ka fiskālā politika, blokādības sistēma, darba tirgus, šīs jomas joprojām ir nacionālo valstu atbildības joma. Tajā pat laikā eiro ir un paliek mūsu kopīgā valūta. Tāpēc tā vietā, lai centralizētu politikas un instrumentus, un arī tā vietā, lai nedarītu neko, mēs runājam par saskaņotu rīcību, mēs runājam par to, ka vajadzētu nacionālās politikas koordinēt. Un tas atkal ir saistīts ar atsevišķo dalību valstu pienākumu uzņemties kaut ko tādu visu vārdā. Līdz ar to Eirozonas valstīm ir jādara uh, vairāk. Un to, tam piekrīt tagad visas 17 valstis, kas ir Eirozonā. Un pēdējā nedēļā, kad notika Eirozonas samits, mēs vienojamies par mm, Eiropaktu. Mēs identificējām piecus galvenos mērķus. Pirmkārt, konkurētspēja. Tad arī algu konkurētspēja nodarbinātība, ilgspējīgas publiskās finanses, pensijas sistēmas, nodokļu koordinācija un finanšu stabilitāte. Mēs kolektīvi identificēsim, izmantojot kopīgus indikātorus, norādīsim uz tām valstīm, kur ir nepieciešama konkrēta rīcība. Attiecīgi komisija izvērtēs visus pasākumus, kas nepieciešami. Tad šeit mēs redzam līdzīgu pieeju kā Eiropas semestrī. Atkal attiecīgi tas pasākums, ko darīt, to lems valstis, bet analīze, problēmu identifikācija, tas ir kaut kas tāds, ko mēs darīsim visi kopā. Un tā nav tāda procedūra, kur centrā būs Brisele, te ir par politisko apņemšanos. Valstu valdību vadītāji nāks klajā ar pasākumiem Eiropakta E, sakarā, un attiecīgi šie pasākumi tiks īstenoti nacionālā līmenī, valstu līmenī, protams, ja tam piekrīt valstu parlamenti. Tas viss notiks saskaņā ar makroekonomiskās uzraudzības principiem. Un mēs tagad izjūtīsim lielāku spiedienu no līdzīgiem, nu, un tādā veidā Eirozonas vai Eiropakts, kas tika parakstīts, iegūs saistošu raksturu. Uh, Varbūt tas ir īpatnēji, un mm, daži varbūt teiks, ka šāda metoda nav pietiekami saistoša, bet tad ir arī, mēs mm, nevarētu teikt, ka šis pakts apdraud mūsu sociālo modeli. Esmu pārliecināts, ka visi šie pasākumi ir nepieciešami arī nacionālā kontekstā. Piemēram, Runājot par pensiju sistēmu, e, tā ir jābūt ilgspējīgai, noturīgai, ekonomikai ir jābūt konkurētspējīgai. Katrai valstī ir attiecīgās metodas, un mūsu kopīgā pieeja liks spiedienu uz dalību valstu valdībām, jo mums visiem ir kopīgs intereses Eiropa. Tas varbūt atkal nepadarīs Eiropas tēlu pārāk populāru, tieši otrādi Eiropa atkal kļūs par tādu um, nemīlamu um, tādu mm, ģimenes locekli. Un mums ir jādomā par brīvprātīgo raksturu Eirozonas sakara. Protams, tie, kuriem ir vienotā valūta, pilnīgi skaidrs, ka šīm valstīm jādarbojas vairāk kopā. No otras puses vēl ir citas desmit valstis, kas gan politiski, gan ekonomiski ir atrodas ļoti tuvu. Uh, Un tāpēc šīs iespējas, kas izriet no finansiālās sastarpīguma, ietekmē arī šīs citas valsts, piemēram, īrija un um, apvienotā karaliste. Varbūt būs vēl kādas citas valstis, kas iestāsies Eirozonā nākotnē. Un ir jau arī atsevišķas valstis, kas ir teikušas, kas grib pievienoties Eiropaktam, citas to pagaidām nav paziņojušas. Un tā, dāmas un kungi, beigās teikšu, ka. Eh, mūsu nākotne ekonomiskajai monetārai savienībai izskatās eh, diezgan laba. Eh, mūsu premises ir drošas, mēs esam gatavi nosargāt mūsu intereses. Ekonomiskā izaugsme Eirozonā ir šobrīd labāka. 1,6% 2,0 nākamā gadā tāda izaugsmas rādītāja saskaņā ar mm, prog eh, prognozēm. Tagad eh, gribētu runāt par struktūrālo aspektu. Mums ir stratēģija 2020, mēs esam izstrādājuši arī enerģētikas un, un inovācijas stratēģiju. Un tiešām iemesla dēļ komisija nāk uz klajā ar vienotā tirgus aktu. Visbeidzot, politiskā uh, apņemšanās joprojām ir spēkā. E, Eiropas padome visas valstis e, saista savu nākotni ar Eiropas Savienības nākotni, un tas ir politisks fakts, ar kuru ir jārēķinās. Es zinu, ka daži varbūt šaubās, ka mēs neizpildīsim to, ko esam apņēmušies, tomēr mēs esam konsekventi risinājuši un veikuši mūsu darbības, pieņēmuši atbildīgus lēmumus. Tagad eh, visi lēmumi ir jāīsteno, ieskaitot to, ko mēs lēmām Eiropas um, semestri. Eh, kā francūči saka, mīlestība ir saistīta ar mīlestības pierādīšanu, vai arī, vai arī, kā saka angļi, ka pudiņa kvalitātes pierādījums jūs iegūstat tad, kad jūs to apēdat. Paldies! Thank you very much! Paldies! Tagad mēs nonākam pie jautājuma atbilžu sesijas. Man jau ir eh, seši zaļie eh, papīri pacelti, un vēl ir četri deputāti no e ekonu komitejas eh, ir pamājušas man. Tas nozīmē, ka jums būs jārunā ļoti īsi. Es tagad nolasīšu sarakstu no nacionālajiem parlamentiem. Man ir. Uh, Es pēc valstīm teikšu, lai es um, nekļūdītos. Austrija, Grieķija, Itālija, Beļģija, Portugāli un Rumānija. Un tad no Ekon komitejas Eiropas parlamentā man ir Pervanš Beres, Magajo, Infeltes kundze un Portaša kungs. Es uh, ka mūsu diskusija varbūt pārklāsies ar nākamo daļu, kur ir paredzēti jautājumi atbildes. Es piedāvāju varbūt uzklausīt pilnīgi visus jautājumus no sākuma, un pēc tam es lūkšu Van Rompei kungam atbildēt. Vispirms es došu vārdu Mecnera kungam no Austrijas. Kur jūs esat, kolēģi, es neredzu, bet dod jums vārdu. Yes, the floor is yours. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Paldies, priekšsēdētājs kundze. E, prezidenta Trumpuja kungs, es vēlējos pateikties e, par šo skaidro izklāstu, kas e, sagaida visas dalību valstis. Un bez institucionālo priekšnosacījumu esamības, kā arī to nevarēs droši vien paveikt ļoti vienkārši, un mums ir nepieciešami metode. Par to mēs pārliecinamies katru otro nedēļu, kad mēs runājam, runājam par kapitāla tirgiem, eh, par nepieciešamību uz, uzņemt kredītu no Portugāles puses Un tādēļ, ja mēs e, tātad arī izveidotu kādas glābšanas akcijas 40 plus 60 miljārdi eiro, vai tas būs pietiekami? Mēs jau esam pieredzējuši Āzijas krīzi 89. gadā tad gandrīz jebkurš vaicā, kādēļ jūs, eiropieši, esat tik atturīgi, kas attiecas uz finanšu tirgumu, uz finanšu tirgu, un tādēļ es domāju, ka es varētu uzdot arī šo jautājumu šeit. Ja mums ir spekulatīvi elementi šajos tirgos un uh, notiek uzbrukumi arī dalību valstīm, Eirozonas dalību valstīm, uh, Eh, šie apjomi atvesinātāju finanšu instrumentu sakarā, jo kā mēs varam arī prognozēt, eh, tad, kad mēs eh, rīkojam zirgu sacīkstes, tad mēs taču arī mums ir jāmaksā, ja tas zirgs ir slikti skrējis. To es gribētu, lai mēs aizliedzam. Uh, un otro uh, jautājumu mūsu darba kārtībā mums ir jāsaglabā, ja mēs runājam par biljoniem, un ja mēs nonākam pie šī punkta, tad tas uh, nekad nebeidzas, ka attiecīgi atsevišķas eirozonas dalībvalstis tiek tā teikt atstumtas. Uh, un 17% eh, pārādi, jo tas notika 98. gadā, tad, kad bija Japānā šīs lielās spekulācijas Un mans jautājums prezidenta kungam būtu, vai šīs iniciatīvas tomēr uh, ir plānotas, ka mēs nebūsim nevis pasīvi, bet gan aktīvi, lai mēs varētu kopīgi aizstāvēt mūsu kopīgo valūtu eiro. Paldies! Paldies! Tālāk papandreo kungs no Grieķijas. Kundze. Mrs. Papandreou. Papandreo kundze, lūdzu. Ah, okay. Thank, eh, ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Eh... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties man Rompēja kungam par viņu ievadvārdu, jo es domāju, tie bija ļoti pozitīvi. Un es gribu, jo tā ir lieliska iespēja, kas ir mums šodien radusies. Gribētu uzdot jautājumu par Eiropas Savienības institūcijām un par to uh, ieguldījumu, par to dialogu ar nacionālajiem parlamentiem. Es domāju, tādā veidā mēs varam sniegt savu ieguldījumu vienotas Eiropas izveidē. Tā būtu Eiropa, kas var uh, piepildīt Eiropas iedzīvotāju cerības un vajadzības. Klausoties Van Rompēja sacītajā, Es saprotu, ka mēs raugāmies uz jaunu līdzsvaru. Un es tad arī domāju par tiem pasākumiem, kas jau tika īstenot, lai izveidotu šo jauno līdzsvaru. Te liela nozīme ir koordinācija. Es domāju, visiem tas ir skaidrs, ka koordinācija jābūt plašākai, arī sankcijām jābūt, visi tam var tikai piekrist. Un, kad mēs paraugāmies uz visu Eiropu, vai nav tā, ka jābūt arī mehānismiem, kas noraid, kas neļautu atkārtoties krīzei, tādiem kā preventīviem pasākumiem. Es domāju, cilvēki tādus gribētu redzēt. Ne visiem Eiropa ir tik mīļa, ņemot vērā pašreizējo situāciju. Un tas būtu veids, kā mēs varētu gūt sabiedrības atbalstu, kad cilvēki vērtē šo ekonomikas krīzi, tad uh, ir vispārējais viedoklis, ka krīzē vainojami valūtas tirgi. Un līdz ar to tiem būtu jāuzņemas atbildība. Valsti saskars ar ļoti smagiem taupības pasākumiem. Un jūs minējāt, ka mums Eiropas Savienībā jābūt konkurētspējīgiem. Vai mēs visi varam būt konkurētspējīgi, neņemot vērā monetāro situāciju un arī kultūras ievirs dažādās valstīs? Vai mēs visi varam būt konkurētspējīgi tajā pašā veidā? Es ļoti ceru, ka mēs nenodosim nākošajām paudzēm to milzīgo deficītu un parādu, ko esam uzkrājuši. Es negribētu um, nākošajām paudzēm nodot šos trūkumus izglītības sistēmā, veselības sistēmā. Nākošajām paudzēm būs jānes šis pagātnes sloks. Taču tās mantos arī Eiropu, kas būs mazāk spējīga izpildīt savu pienākumu. Iespējams, ka mēs virzāmies uz zaudēto paudzi. Bet ar to arī visu liels paldies priekšsēdētāji. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Es redzu, ka vēl uh, grib izteikties arī mūsu komitejas pārstāvja Lūdzu Perveši. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs sacījāt, ka Eiropas semestris ir paredzēts kā vispārējais ietvers. Es esmu bijis referente Eiropas eh, semestri jautājumos šai, šai parlamentā. Skaidrs, ka tā mērķis ir izveidot, eh, ir eh, strādā pie 2020. gada stratēģijas. Ja mēs nevēlamies, lai šis uh, semestris e, nebūtu kā lielais e, brālis e, ekonomiskajām reformām. Un šķiet, ka mēs te vienkārši pievēršamies akadēmiskai darbībai, kas neataino realitāti, runājot par ekonomiskās pārvaldības pakotni. Jūs pieņemat, ka, ka te dalībvalstīm ir savu teikšanu saistībā ar kapitalizāciju, vai jūs nerīkojaties tāpat uh, izglītības jomā? Tas taču tieši bija klupšanas akmens Lisabonas stratēģija, kad ir runa par banku ar uh, tir 1, 2, 3 mehānismiem. Jūs uh, piekrītat, ka dažādi tiek ris, uh, risināt problēma ar paša kapitālu. Kāpēc jūs uh, negribat šādu pašu pieeju uh, zināšanu, veiksmes eh, nodrošināšanai. Un kad es paraugos uz to, kas notiek komisijā saistībā ar Eiropaktu, te rodas iespējas, ka tas ir tāds, kā tā ir asfalta klāšanas mašīna, kurai eh, jātiec uz eh, visām dalībvalstīm neatkarīgi no šo dalībvalstu izējas punkta. Vai te nevajadzētu ņemt vērā arī Eiropas devīzi vienotību dažādībā? Vai nebūtu, tas nenozīmē, ka vienam būtu jāuzņems otra kļūdas, taču mūsu pagātība būtu jāveido pamatoties uz šo modeli, nevis visus nolīdzinot līdz ar zemi. Paldies! Uh, Paldies, turpina priekšsēdētāji. Tagad eh, Karavaļie kungs no Itālijas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, pēc pieņemšanas parlamentā senāts uh, tagad runā par grozījumiem sabiedriskajās finanses Uh, budžeta plānošanu, lai to varētu piemērot semestra prasībām. Un tas būs 30. aprīlī. Uh, svarīgākie grozījumi pārēdz stingrāku regulējumu, uh, kas attiecās uz finansējumu plānošanu no janvāra uz aprīli, un tātad līdz 30. aprīlim tas ir jāizdara. Uh, Un parlamentā tika runāts arī par to, ka mums vajadzētu uzņemties vēl spēcīgāku deficīta kontroli. Mēs sagaidījām arī, kā sagaidīsimies, kā izskatīsies rezultāti pārvaldībā. Uh, Un ja mēs tos piemērojam tātad Eiropas semestrim, tad eh, tam ir konsekvence arī mūsu budžeta plānošanā. Ja ir vajadzīgi mērķi, tad mums nepieciešam arī ļoti skaidri eh, dati. Un uh, brutos sociāla iekšzemes koprodukts uh, tātad ir mazāk nekā 30 dienas palikušas lai mēs trījiem nākošajiem gadiem plānotu uh, mūsu ekonomiku. Un tieši makroekonomiskajos mērķos mums ir jābūt kādai konkrētībai, kādai stabilitātei. Un jūs redzējāt, ka tas šajā dokumentā tomēr nedarbojās. Paldies! Uh, Paldies! Tagad uh, Beļģijas pārstāvis Vandenbuka kungs lūdzu. Jā, ja, dankjewel, uh, eh, voorzitter. Wij hebben in eh, het Belgisch parlement een zeer grondige discussie. Paldies, priekšsēdētāja kundze. Eh, Beļģijas parlamentā mums bija eh, plašu diskusiju, kas attiecās uz jautājumu Eiropas parlamentā, un tas, tātad mēs vienojāmies arī konsensā, un visas vadošās partijas vienojās atbildot uz jūsu jautājumiem. No sākuma es gribētu pasvītrot, ka uh, lēmumi Eiropas ekonomiskā semestra sakarā mums ir ļoti saistoši, un mēs vēlamies, lai tie tiktu arī realizēti dzīvē. Beļģijas parlamentā eh, mums ir arī savi priekšstāti uh, eh, par uh, dažādiem neviennozīmīgiem projektiem, piemēram, pārobežu projektu, Eirobonds, tur mēs esam pār, arī pa citiem finanšu instrumentiem, tur mums ir uh, vienota nostāja, uh, bet būtībā es gribētu savā eh, šajā runā izteikumā teikt un pieminēt vienu svarīgi jautājumu, kuru Van Rompuy kungs arī jau minēja. Es piekrītu pozīcijai, ka mums eh, ir jāizvairās no neproduktīvas polarizēšanas eh, lai Eiropa nekļūtu par grēkāzi eh, dažādiem pasākumiem. Tātad, jā, es piekrītu Van Rompuy kungam, un šī neproduktīvā polarizēšana tiešām no nu, tās ir jāizvairās bet eh, eh, no tā var izvairīties tikai tad, ja mums būs šī Eiropas eh, semestra stratēģijai labs pamats, un uz šo es norādu tieši uz šiem Eiropa 2020 mērķiem, Un ir ļoti svarīgi, kā mēs nākamajos mēnešos mūsu uh, metodiskajā rīcībā uh, izvairīsimies no tā, ka uh, šī neizdošanās Lisabonas stratēģijas sakarā tiek tomēr netiek turpināta un Runājot par sociālo integrāciju, es nemaz nepiedaru pie tiem, kuri saka, ka Lisabonas uh, līgums ir pilnīgi neizdevies. Es neesmu, nepiedaru pie ultraskeptiķiem, uh, bet skaidrs, ka dažām um, nozarēm, teiksim, izaugsmas nozarei, attīstības nozarei, mums tomēr nav tie attiecīgie rādītāji. Un uh, rezultāti par nodarbinātību un sociālo integrāciju. Arī maigi izsakoties, eh, arī pret tiem var attiekties kritiski. Eh, tādēļ Eiropai 2020 jāiet plašumā, un ja dalību valstīm neizdodas uh, piemēram, pētniecībā un attīstībā, izglītībā, sociālā integrācijā šos mērķus sasniegt, tad mans jautājums ir, vai būs tad arī sankcijas pret šīm dalībvalstīm. Paldies! Liels paldies! Atgriezīšos tagad pie Eiropas parlamenta. Jūs lūdzu. Paldies! Un mūsu apsēsti, šajā parlamentā apsēstība ir tāda, ka priekšlikumus, par kuriem tagad padome un parlaments, tātad šie e, seši e, pakta, e, sešas pakta darbības, ka tās tiek visas saliktas kopā. Vai jums nešķiet, ka mēs tomēr pārklājamies šajos priekšlikumos, kas attiecās uh, par makroekonomisko nelīdzsvarotību un Eiropaktu. Vai tur ir iespējams uh, kādu izsvērtu līmumu uh, risinājumu atrast? Un, un tie aizņēmumi, eh, kuri būs kopš eh, no 2013. gada, kā mēs varētu pieņemt, lai šie aizņēmumi, teiksim, nekļūtu arī par tiem nelabajiem aizņēmumiem un ietekmētos no iepriekšējiem. Eh, politiskās atbildes valdībām kas tika precizēts Eiropas semestrs sakarā, tur ir jāskatās, vai šis, šie lielie valstu parādi, vai tie ir ilgtspējīgi vai nē. Tad arī banku uzraudzībā, vai mums nevajadzētu ņemt vērā arī kapitāla prasības, jo valstu parādi. Uh, Eh, tur jau eh, nav šis eh, tikai kapitāls no kādas vienas nozares, bet gan no daudzam. Mums vajadzētu valstu parādus, kuras ietiep šajā riska zonā un kuras neatbilst pārvaldības prasībām, kā mēs tās, mēs tās novērtējam zemāk. Un kapitāla tirgos, ja tiek e, ņemtas obligācijas, tad mums nevajadzētu tās nosaukt par kop Eiropas obligācijām. Paldies! Liels paldies! Turpin priekšstādātāji tagad Portugāles pārstāvis Pedro Duarte lūdzu. Liels paldies! Sirsnīgi pateicos. Es arī vēlējos e, pateikties e, par analītisko un tiešo Van Rompuy kunga uh, izteiksmes veidu. Un man būtu divi konkrēti jautājumi. Uh, pirmo jau minēja Austrijas kolēģis, uh, jau, un tur ir runa par krīzi, kuru tagad piedzīvojam valstu parādos. Uh, um, tur jau daudz vairāk cieš uh, tad, uh, dažas valstis nekā citas, un tur būs arī uh, dažādas uh, darbības, kuras izrietēs no izaugsmas stabilitātes pakta. Ja tagad ir procenti, kurus nemaz nevar samaksāt ilgākā laika periodā. Tad es gribēju jautāt, vai ir iespējams stabilitātes mehānisms, kurš darbotos ilglaicīgi, lai varētu tam stāties pretī. Jūs jau arī, piemēram, eiro aizdevumi, tātad arī kādi garantijas fondi, kur tiek noteikta uh, robeža. Vai tas uh, piet, ir pietiekama, lai mēs izkļūtu no krīzes šo pašreizējā situācijā? Un otrais jautājums par šo Eiropaktu. ir ļoti svarīgi pasākumi, lai garantētu stabilitātu un lai stabilizētu kopējo valūtu, vai jums šķiet, ka tur var panākt izlīdzsvarotību valstu koordinācijā, kur, pēc, protams, visi vēlamies Un kā izskatās ar um, nacionālo valstu īpatnībām un sociālo situāciju tur? Uh, vai šī pakta ietveros jums šķiet, ka tās uh, var šīs īpatnības saglabāt un atrast dažādas vai, proti, vislabākās atbildes mm, uz šo situāciju? Jo kā tad izskatās tad tādā gadījumā ar šo atsevišķo dalību valstu suverenitāti? Uh, ar, um, ar visām institūcijām, kuras pārstāv makroekonomisko politiku. Jā, par koordinēciju varētu teikt, ka tas tiešām tā varētu būt, bet kas attiecās uh, uz uh, pilsoņiem, um, tad varētu, viņi varētu uztvert to tā, ka kāda uh, nacionālā dalībvalsts uzliek citai nacionālajai dalībvalstī kādas saistības. Paldies! Thank you very much. Uh, now... Liels paldies, turpina priekšsēdētāji. Nu tad tagad mēs varam arī doties ārpus Eirozonas, Rumānijas pārstāvi. Orion Vorsgaņijā, vai es atvainojos, ja es tomēr esmu nepareizi izrunājis jūsu vārdu? Paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu Eiropas, Eiropadomas priekšsēdētāju viedoklim. Es domāju, ka šis Eiropas ekonomiskās politikas koordinēšanas semestri ir ļoti svarīgs brīdis Eiropas Savienības mūžā. Fiskālā konsolidācija ir ļoti svarīga, jo, ja mēs paraugāmies 2010. gadu, līdzekļi, kurus uh, absorbēja valstis, uh, valstu parādu izlīdzināšanai, samazināja par vairākiem miljardiem eiro Eiropas eh, Savienības kapacitāti. Tāpēc eh, līdz ar to ir grūti būt eh, konkrēt spējīgiem ar jaunatīstības valstīm, ja valsts parāds netiek samazināts par vismaz pusi un ja netiek samazināta arī pārfinansēšanas izdevumi. Man ir pāris komentāri priekšsādātāji. Pirmais komentārs. Mēs runājam par budžeta politiku koordinēšanu ekonomiskās pārvaldības ietvaros. Šī koncepcija, šī pārvaldība man ir īpaši tuvu sirdī. Un ir jāizvirz kopīgi mērķi valstīm ar ļoti atšķirīgām fiskālām situācijām. Piemēram, ir tādas valstis, kur budžeta deficīts ir nedaudz virs 30%, un citām valstīm tas ir 50%. Ir valstis, kur sociālās izmaksas ir 30%, citām valstīm savukārt ir 13%. Tāpēc ļoti svarīgi ir apzināties, kā mēs varēsim veidot nacionālās ekonomikas tā, lai tām būtu vienādas iespējas sasniegt 2020. gada Eiropas Savienības stratēģijas mērķus. Otrais komentārs ir saistīts ar Eiropas Savienības ekspertīzi. Vai šajā brīdī mums Eiropas Savienības līmenī ir nepieciešamās zināšanas? Varbūt es jums varētu sniegt dažus piemērus, kas saistīta ar ticamību. Ir tāds valsts, piemēram, man valsts Rumānija, tajā 2009. gadā komisija bija paredzējusi 5,5% izaugsmi, bet eh, mū, mēs piedzīvojam samazinājumu par 7,5%. Tā kā mēs nevaram uzlabot paredzamības rādītājus, tad nekas daudz šeit arī nav darāms. Un runājot par eh, sociālo drošību un eh, izglītību, šai, šīs politikas ir svarīgākas. Liels paldies, turpin priekšstādātāji. Mums tiešām trūkst laika, jo 10.15 man Rompēja kungam tiešām jādodas prom un vēl trīs cilvēki grib izteikties. Tagad pāriešu pie nākošās zaļās kartes no Lietuvas, Androja Katis kungs, tad Migals eh, Portašs no Eiropas parlamenta deputātiem no no Portugāls. Es zinu, ka deputāti var izteikties īsāk, tāpēc lūkšu arī jums, eh, Lietuvas pārstāvi, izteikties īsi. Paldies! Gerbiamas prezidente, ačiū, kad jūs pristatėt išsamei. Paldies, priekšsēdētājs. Žinoma. Paldies. Es gribētu uzreiz pateikties Van Rompei kungam par ļoti skaidro prezentāciju, par ļoti skaidru ideju izklāstu. Un ļoti žēl, ka Lietuvai nebija iespējams diskutēt par šiem jautājumiem ar mūsu nacionālā parlamentu vai mūsu nacionālā parlamentā, jo mēs piekrītam Rompei kungam, ka ir jāņem vērā uh, specifika, kas ir visās 27 valstīs. Tātad arī banku situācija visās valstīs ir jāņem vērā. Piemēram, Lietuvā mums ir uh, tāds uh, stabila apmaiņas um, kursa mehānisms Un es gribēju jums uzdot jautājumu, vai savā mehānismā, ko jūs esat radījuši, vai jūs esat ņēmuši vērā valstu specifiku, vai arī šo fiksēto apmaiņas kursu, kas mums ir Lietuvā, jūs esat ņēmuši vērā. Paldies! Sofija, lūdzu, paldies! Un paldies arī Van Rompei kungam Es gribētu sveikt arī kolēģis no valstu parlamentiem. Esmu ļoti gandarīta par to, ka tik daudzi no jums ir ieradušies uz šo sanāksmi. Izlasot eh, padomas secinājumus no pagājušās nedēļas, kā arī ņemot vairāk tās debats, kas ir notikušas pēdējos mēnešos, esmu ļoti vīlusies un arī noraizēsies. Godīgi sakot, tas viss jau ir dzirdēts agrāk. Jūs teicāt, ka eiro valūta ir stabila, bet mūsu valota ir tik stabila, cik politiskā griba, kas ir Eiropā matā, un šī griba izskatās, ka ir ļoti vāja. Izskatās, ka mēs nevaram iet plašāk kā tikai starpvaldību pieeja. Uh, Piemēram, ja man ir grupa apmeklētāji, 27 cilvēki, un tad jūs gribat likt viņam izvēlēties, vai ēdīs sviesmaizi ar sieru vai ar uh, šķīņķi. Vienbalsīgi droši vien neviens neko neēdīs vispār. Tātad vienbalsība nav iespējama, ja tie daudz ir sastāvdaļas. Un šeit mēs lemjam par kaut ko ļoti vairāk sarežģītu. Un tas, ko mēs redzam, ir tas, ka Eiropa stagnē. Mēs runājam par dažādiem līdzekļiem, zālēm, bet ja ir tāds pacients, kas negrib noli, norīt šo zāļu kapsulu, tad tas joprojām būs slims un tāpat arī ar mums. Mēs runājam par identitātes krīzi un varam spriest ļoti plaši un gari, bet visa pārējā pasaule negaidīs, kamēr mēs izlemsim. Es gribu uzdot ļoti vienkāršu jautājumu, kas ir drīzāk adresēts mūsu kolēģiem, kas ir šeit, bet arī jums, Van Rompēkungs. Uh, Mēs zinām, ko dalībvalsts nevēlas eh, redzēt, vienmēr sakot nē, bet es gribētu zināt, ko viņi grib jā darīt. Un ja dalībvalstis neuzņemsies atbildību, ja nenesīs atbildību par Eirozonu, par Eiropu kā tādu, tad nekas neuzlabosies. Paldies. Eh, paldies, Nikvēls. O, o governo do meu país, Portugal, entregou. Runāšu par Portugālu. Tad pagājuši piekdien Briselē notika padome, un tā jau ir ceturtā izaugsmes un stabilitātes programma, par kuru mēs runājam. Tad ši, tas ir dokuments, kas nav izdiskutēts, kas nav izdiskutēts valstu parlamentu līmenī, un tagad Vana Rompeja kungs runā par to, ka ir ļoti svarīgi iesaistīt valstu parlamentus eh, ekonomiskās koordinācijas ziņā. Galu galā, kas ir? Uh, vai mēs runājam, vai mēs arī runājam par valdību praksi. Eh, tālāk par deficītu. Eh, šeit eh, informācija ir tāda, te ir jāsaista to ar investīcijām, ar valstu investīcijām. Jebkurā gadījumā mēs saistam šo investīciju līmeni ar IKP līmeni. Tad Kad mēs kalkulējam deficīti, tīpaši padomē, kāpēc mēs neņemam vērā, ka attiecīgā procentu likme ir augstāka? Jo mēs ņemam šo kalkulāciju par pamatu agrāk. Tādā veidā mēs varējām arī aizsargāt tās valstis, kurām bija lielākās grūtības, piemēram, Grieķija, Portugāli, kas uh, nevarēs nodrošināt izaugsmi un cīnīties par deficītu, ja būs eh, parādi tik augstā līmenī kā tagad. Tas bija īsi un vēl viens jautājums, kādā veidā jūs gribēsiet pārliecināt valstis par stabilitātes pakta pareizību, ja, piemēram, īrija. Ja situācija ir 1,6% un ir notiek ienākumu samazināšana. Kā jūs? Paldies! Es domāju, ka vairāk tie bija komentāri nekā jautājumi, un Van Rompuy kungs, varbūt jūs varētu atbildēt pēc iespējas īsākā laika. Paldies par visiem šiem jautājumiem, par visām uzrunām. Es tiešām centīšos atbildēt ļoti konstruktīvi, ļoti īsi. Tātad no sākuma viena remarka. Gribu atbildēt visiem tiem, kas izsaka pārmetumu par to, ka Eiropas institūcijas eh, šodien ir pārāk eh, vēlas, pārāk lēnas, rīkojās pārāk maz, pārāk vēlu. Šeit es gribētu atbildēt šādi Tad, kad mēs sākām šo, izpildīt šo funkciju, tad mums galīgi nekā nebija. Mums nebija ne stabilitātes pakta, nebija nekādas īstenošanas un nebija nekāda makroekonomiskā kontrola. Vispār nekāda. Arī konkurētspēja netika konkurēta, ne, ne, kontrolēta, netika kontrolēts arī nekustāmā īpašuma burbulis, nekas. Nebija nekādu glābšanas mehānismu, ne pagaidu, ne pastāvīgo. Un tad vispār nebija nekas tāds, kas sekoja iniciatīvam. Tāpēc mums bija nepieciešams rīkoties. Un arī tagad ir tas vajadzīgs, jo agrāk neviens neparedzēja, ka tāda krīze varētu atgadīties. Lūk, tas ir pirmais konstatējums, ko es gribētu adresēt tiem, kas kritizē. Un tagad pagātnē mums nebija nekāda pasākuma. Un tagad mums ir iespēja rīkoties. Un otrkārt, mums ir jāizvairās no situācijas, ka šī krīze atkārtojas. Tāpēc ir nepieciešams veikt struktūrāls pasākums, kāpēc struktūrāls, tas ir tāda pasākuma kā ekonomiskā pārvaldība, un šeit mums ir seši priekšlikumi no komisijas, arī ekonomiskās pārvaldības darba grupas priekšlikumi, un šeit es vēl gribētu arī piebilst par šo eiro paktu. Tie ir struktūrālie pasākumi, kas pastiprina pārvaldību, lai šī krīze nākotnē nevarētu atkārtoties. Tas ir tāds svarīgs elements. Un tagad gribētu runāt par pasākumiem, par krīzes mehānismu, par mūsu pastāvīgo eh, stabilitātes mehānismu pēc 2013. gada. Kāda veida pārvaldība tiks eh, realizēta tad? Kā būs ar palīdzības pasākumiem? Mums ir jau tagad iniciatīvas Un šīs iniciatīvas mēs varēsim likt lietā nākotnes situācijās, lai pretotos pret krīzēm. Trešais novērojums. Vai šie pasākumi, kas tagad ir izstrādāti, vai tie ir pietiekami uh, lai apturētu krīzi Eirozonā. Tieši es nerunāju par Eiro, Eiropu kopumā, bet par Eirozonu konkrēti. Vai būs tā, ka valstis, kas īsteno šos pasākumus, varēs sasniegt mērķus? Es runāju ar budžeta ministru savā valstī, mēs runājam par krīzes eh, sekam, un, un tad 35% no eh, IKP 135% tādu procentu mēs bijām sasnieguši attiecībā pret savu koproduktu, un tad mēs 90. gados tas bija, mums bija laiks, lai pārvarētu šo situāciju, lai koriģētu attiecīgi, lai veiktu attiecīgos pasākumus. Un lai nerastos nekādas problēmas. Zviedrijas ministrs pēdējā padome teica, ka Mums ir bijusi arī Skandināvijā šāda krīze 90. gadu sākumā, gan finansiālā, gan ekonomiskā. Un tad mums bija nepieciešami astoņi gadi, lai sakārtot šo situāciju. Un tā ir situācija līdzīga kā manā valstī. Tad ir nepieciešams zināms laiks, un ir tāpēc šie jaunie elementi, kas palīdz regulēt arī finanšu tirgu, ir nepieciešams Eh, reaģēt, un nedrīkstam mēs reaģēt neproporcionālā veidā. Pirmajos eiro gados bija problēmas, bet mēs nereaģējām. Rezultātā ir problēmas padziļinājušās, un mums ir tagad jārēģē visās plāksnēs. Lūk, tāda ir mana reakcija attiecībā uz komentāriem, ka varbūt dažkārt pasākumi nav proporcionāli. Tāpēc Eiropas komisija, Barņiekungs, ir nāc klajā ar veselu rindu pasākumu un iniciatīvu, lai vēl vairāk regulētu finansiālos tirgus darbību un arī noteikti finanšu institūciju darbu. Tas visu laiku stiprinātu finanšu kontroli ne tikai valstu līmenī, bet arī visu Eiropas Savienības līmenī. Lūk, tie ir tādi galvenie pamata akmeņi, kas palīdz mums eh, cīnīties pret nestabilitāti, pret spekulācijām, iesaistot attiecīgas eh, finansiālās institūcijas. Tad mums ir jārīkojas. Mums tagad ir liels izaicinājums eh, budžetu konsolidējot. Ir nepieciešams, tas ir nepieciešams un absolūti vajadzīgs solis, un ne tikai dēļ nacionālās politikas jautājumiem. Faktiski lai mēs atgūtu konkurētspēju. Ir nepieciešams strādāt ar nacionāliem budžetiem, un te ir valstu uzdevums. Eiropa eh, varbūt pārāk eh, ir izlieks, ka pārāk spiež, bet īstenībā tā ir valstu valdība, kas rīkojas, un tas viss ir nepieciešams, lai saglabātu mūsu labklājību, lai aizstāvētu mūsu sociālo modeli. Bet sakarā ar šo konsolidāciju mums ir noteikti jāsaglabā vieta investīcijām nākotnē. Ir nepieciešams investēt izglītībā, attīstībā, zinātnē. Tas ir ļoti liels izaicinājums. Un Eiropas līmenī mēs šodien runājam par Eiropas semestri. Mēs piedāvājam eh, uzraudzību organizēt, ne tikai uzraugot budžetu un ne tikai uzraudzīt makroekonomiski, bet um, arī, piemēram, strādāt pretim stratēģijas 2020 mērķiem, e, jo šai stratēģijai jābūt integrētai arī citos pasākumos. E, tādā veidā, lai mēs veiktu visdarbības kopā, lai ne tikai būtu taupības pasākumi, bet arī noteikti pasākumi, kas ļautu nodrošināt izaugsmas veiksmus nākotnē. Uh, Tāpēc arī mums ir šis Eiropas semestris. Un nevajadzētu to pārvērst par birokrātisku operāciju. Drīzāk vajadzētu attiekties ļoti nopietni pret to un ir tīpaši pret trim komponentiem, ko es gribētu izcelt šajā semestrī. Un jo šeit ir tātad ekonomiskā izaugsme iz, un nodarbinātība un konkurētspēju. Tad par to, ka vajadzētu respektēt tradīcijas, kas ir dalībvalstīs. Mums ir noteikts tradīcijas, un tas ir jāņem vērā Eiropas līmenī. Jo dažkārt mēs strādājam ar papīriem. Ir presē parādās kaut kādi dokumenti, dažādas spekulācijas par to, ka pensionēties tagad lūgt varēšot no 70 gadiem, ka būs noteikta indeksācija, kas būs vienā vai otrā valstī. Tā ir slikta metode. Vislabākā metode ir pakts. Es sakotu, ka mums lūk ir tādi mērķi, kas būs tālākā nākotnē, un lai to visu īstenotu, lai tas viss kļūtu par realitāti, tad nacionālām valstīm, valstu valdībām ir jārīkos. Protams, ir komisija, uh, un arī dažkārt tā ir padome vai arī Eiropadome. Šīs visas pēdējās institūcijas tās varētu pārbaudīt, vai nospraustie mērķi ir sasniegti. Bet tieši veids, kādā veidā šie mērķi tiek sasniegti, tas ir dalību valstu atbildība, ir nepieciešams gan koordinēt, ir nepieciešama uzraudzība monitorings, arī sankcijas, izdarīt spiedienu uz visiem. Uh, Tad ir institūcijas spiediens, tirgus spiediens, un spiediens no līdzīgiem, no kolēģiem, un, bet kopumā tā ir dalība valstu atbildība. Eiropakts, šeit ir tāda dubulta iedarbība ar, saistībā ar ekonomisko pārvaldību. Kāpēc? Tāpēc, ka atsevišķi pakta elementi ir integrēti Eiropas semestrī. Tas ir jau paredzēts. Mēs gaidām arī papildu spiedienu, plus vēl tam, kas eksistē. Tāpēc mums ir jāstrādā kopā ar Eirozonas valstīm, ar visiem tiem, kas grib piedalīties koordinācijas eh, darbā. Un katru gadu Mēs atgriežamies pie komisijas rekomendāciju bāzes. Mēs attiecīgi parakstam mūsu dokumentus, nolīgums par papildu sadarbību, tāpēc, ka ja mums ir kopīga valūta, tad mums ir nepieciešams attiecīgi koordinēt arī ekonomisko uh, politiku. Uh, šīs ekonomiskās politikas nav identiskas, bet uh, tomēr tās ir līdzīgas zināmā mērā. Vai tas būs pietiekami? Vai pastāvīgais mehānisms būs pietiekams? mēs nezinām, bet mums ir jābūt, re, e, mēs esam realisti. Mums ir mehānisms, kas tiek izmantots 17 miljārdiem. Un tad bija arī liels summa, kas bija uzreiz izsniegt, un tad ir 400 miljardi, kas būs pieejami tad, kad būs īstenots pakts, bet tas nav problēmas centrā. Mūsu ekonomiskā situācija ir jāpielāgo dažādās valstīs, un mums ir nepieciešams rīkoties. E, piemēram, kad mēs rīkojamies Grieķijas jautājumā, nekas nebija paredzēts, ne Lisabonas līgumā, ne arī kādos citos dokumentos, nekas nebija tāds paredzēts, kā mums vajadzētu rīkoties, un tad mēs sākām rīkoties un mēs esam centušies stabilizēt Eiropas finansiālo situāciju. Mums ir jādara pilnīgi viss, lai to panāktu. Bet šobrīd mums ir līdzekļi, ko mēs varam izmantot. Un pēdējais novērojums. Daži te sūdzas par taupības pasākumam. Pamatoti sūdzas. Tī šie pasākumi ir vienlīdzīgāk jāsadala dalību valstīs. Šis aspekts ir ļoti būtisks. Es nāku no valsts, kas 80. gados sāka ar 15% deficītu. Tas bija Grieķijas deficīts eh, vakar vai aizvakar. Toreiz bija dažāda veida koalīcijas, kurām bija jāizstrādā kopīga sociālā pieeja, un tās mūs noveda ārpus šīs krīzes. Tas ir iespējams. Vai mēs vienmēr esam saglabājuši tās jomas, kas ir nākotnes garantija? Nē. Tātad mums ir jāgūst mācību no šīs fiskālās konsolidācijas. Un e, tiesiskums arī ļoti svarīgs visā tajā lietā. Taču šodien ir jāapzinās, ka tas ir pielāgošanās pasākums. Taču perspektīvas pastāv pat tad, ja pat laban ir grūti dažas valstis, jo īpaši cieši tagad. Taču visi šie centieni ir vērsti uz sociālā modeļa saglabāšanu. Tagad ir jāsaņemas, lai beigās gūtu uzvaru mūsu Eiropas sociālā modeļa saglabāšanā. Mēs negribam to graut. Un šeit es vēlreiz uzsveru, nacionālajām dalībvalstīm ir ļoti liela atbildība. Lielie mērķi, budžetārie un ekonomiskie ir jāņem vērā, bet šeit ļoti liela atbildības nastas gulstas uz dalībvalstīm bet šī metode ļauj izdarīt spiedienu, un tie, kas eh, nepakļaujas šai finanšu disciplīnai, kas nākt viņiem pašiem par labu, tiks sankcionēti. Visiem ir jādodas vienā virzienā, taču pēc iespējas respektējot nacionālās kompetences. Lūk, šādas ir mans eh, pārdoms, eh, ko gribēju jums sniegt. Paldies! Thank you very much. Uh... Liels paldies. Turpin priekšsādātājs saprot, ka jums jāsteidzas prom. Mēs esam jau jūs aizkavējuši. Es saprotu, ka jūs mūs dēļ kavējat lidmašīnu. Bet paldies jums! Right, don't relax too much because we are going. Labi, neatbrīvojieties te pārāk daudz, jo dosimies nu tālāk, ķersimies tālāk pie darba. Tagad mēs pārējiem pie nākošā darba kārtības punkta. Un tas ir Eiropas parlamentu un valstu parlamentu dialogs par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas semestri. Un te mums ir četru valstu parlamentu komiteju priekšsēdētāji, Klainerkungs, Vandenbruka kungs, Kazoa kungs un Štumfola kungs. Un pēc tam būs četri referenti no ekonomiskās pārvaldības pakotnes. Tie, kas e, grib pamest šo zāli, lūdzu, dariet to klusu, citādi mēs zaudēsim vēl vairāk laiku. Un nu, tagad plāns ir šāds. Katrs no runātiem uzstāsies piecas minūtes Un tad būs jautājumi, un gribu jums atgādināt, ja gribat uh, tagad uzdot jautājumu, tad paceliet zilo kartiņu. Lūdzu klusumu zālē. Tas nebūtu godīgi pret runātājiem. Jūs varat runāt man pāri, taču es jums neļaušu runāt pāri citiem, kas uzstājas. Tātad pirmais runātājs Klainera kungs, budžeta un valsts finanšu komitejas eh, priekšstādātājs Polijas senātā. Lūdzu, Klainera kungs. Eh, cienījamā priekšstādātājs kungs, godot kungi, cienījamās dāmas. Pirms brīža mēs pabeidzām ļoti interesantas debates ar Van Rompuy kunga piedalīšanos. Uh, kas mūs ievadīja mūsu interesējošā tēmā, kas attiecās uz Eiropas 2020 stratēģiju, kā arī uz ekonomisko senestri. Uh, un šodien mums ir arī ļoti labs ietvars starp parlamentārās debates, kā tikt galā ar uh, Eiropas un uh, pasaules krīzi. Mēs redzam jau, kā šis problēma kopums aizvien pieaug. Varbūt tas būtu arī labs brīdis, lai mēs kopā padomātu, kurp mēs ejam. Kā atzīst daudzi eksperti, kā arī daudzi pilsoņi, kurš sākās 2008. gada septembrī pēc Lehman Brothers bankrota, pat optimisti, kuri saskatīja pirmās atveseļošanās pazīmes redz, cik, ta, cik šī izaugsme vēl ir nestabila. Uh, un veidojot kopīgo tirgu, uh, kopīgi saimniekojot Eiropā, kā arī ieviešot Eiropas stratēģiju 2020, jāņem vērā budžeta ierobežojumi gan nacionālā līmenī, gan arī Eiropas līmenī. Uh, Un nav šaubu, ka ir nepieciešamas ļoti plašas reformas arī finanšu jomā. Un tas e, nesekmēs tādu projektu realizāciju, kur saistīta ar lieliem e, naudas līdzekļu, lielu naudas līdzekļu izdošanu. E, bezdarba ierobežojums saimnieciskā attīstība, un skatoties eh, Lisabonas eh, līguma sakarā, tad mums patreiz nav tāda mm, labā skatījuma, kā mēs varētu konkurēt gan eh, attiecībā pret Amerikas Savienotām valstīm, gan pret Brazīliju, piemēram. Piemēram, Galileo projekti un citi līdzīgi, ka tie varētu samazināt mūsu atpalīdzību no uh, lielākajām ekonomiski aktīvākajām valstīm. Viss norāda uz to, ka jaunais ES budžets 2014. un 2020. gadam izrādīsies neadekvāts attiecībā uz e, tām vajadzībām, kādas ir. E, un mēs bažījāmies arī par to, ka valstis nevarēs realizēt savas ekonomiskās politikas e, un ar, būs ar dažādi komisijas ierobežojumi kas attiecās arī uz uh, dažādu, dažādiem dokumentiem. Stratēģija 2020 var redzēt, ka daļa dalību valsti uh, eh, arī neizpilda šīs attiecīgās prasības. No otras puses, mēs arī nevaram īsti sapņot par to, ka uh, mēs būsim konkurētspējīgāki, uh, ja izdevumi būs mazāki par 3% no IKP uz pētniecību un izglītību, kas attiecās uz uh, zemnieku politiku, uz tad, lauksaimniecības politiku, tad mēs varam sagaidīt, ka uh, atkal izraisīsies strīds, vai tas nozīmē, ka dalību valstīs maksājumi ir jāpalielina vai jāsamazina. Mēs nevaram arī tāpat pievienoties tam viedoklim, ka Eiropā ir divi attīstības ātrumi ka dažādās valstīs ar, ku, ar e, vienādu pieaugumu e, mēs redzēsim, ka e, šīs atšķirības vēl aizvien palielināsies. Eiropas eh, Savienības kopīga politika, bez kuras nav iespējama dalībvalstu integrācija, solidaritāte, tas nav tikai altruismu izpausme, bet ļoti svarīgs eh, priekšnoteikums Eiropas Savienības mm, ilgspējai, kā arī eiro eh, zonas paplašināšanai un ilgspējai tiek, vei, tiek organizētas jaunas institūcijas, kas attiecās uz uzraudzību. Un tomēr mēs vēl nedarbojamies pietiekam konsekventi šajā jomā. Kā arī uzņēmēja darbībā šī konkurence ir nelīdzsvarota. Un dažas dalība valstis um, pauž, ka viņiem ir uh, 3% budžeta deficīts, kā piemēram, uh, kā tas bija ASV, kur uh, varēja pārskaitīt daudz naudas uz auto industrijas attīstību. Un uh, tad šīs dalībvalsts saka, ka to varētu ar darīt arī Eiropas Savienībā. Tādas valstis kā Polija, kur nepiedara Eirozonai, Eh, ir, eh, tā ir jākoncentrējas uz fiskālo eh, politiku, uz budžeta ierobežošanu. Protams, ar to ir saistīti ļoti daudzi ierobežojumi, kurus ir jāievieš. Un mūsu izdevumi ir ļoti strikti ierobežoti. Piemēram, arī izdevumi izglītībai, zinātnei vai arī attīstībai. Un mēs redzam, ka e, šie e, budžeta ierobežojumi attiecīgajās e, atsevišķās dalību valstīs, tā ir liela un svarīga problēma. Bet, protams, mēs saprotam, ka finanšu disciplīna ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem, kādi ir mūsu priekšā. Vienlaicīgi es arī gribēju minēt piemēru Eh, Polija pagājušajā gadā kopā ar deviņām dalību valstīm eh, iestājās eh, par risinājumiem pensiju fondā, kuri nepalielinātu valstu parādu, un pagājušā gada Eiropas samitā tika teikts, ka tika, tika, tiks ņemts vērā šis budžeta ierobežojums nacionālajās dalību valstīs. Mēs arī zinām, ka nepieaugs līdz ar to budžeta deficīts, bet mums ir pilnīgi skaidrs, ka katra nacionālā dalība valsts ir atšķirīga, un tas ir jāņem vērā Eiropas institūcijās. Pozitīvi vērtējam makroekonomiskās politikas koordināciju, kā arī mēs domājam, ka e, šis e, šajā gadā sasauktais e, ekonomikas semestrs radīs pozitīvu iespaidu. Un mūsu dalība šajā sakarā ir neformāla, un mēs ļoti vēlamies arī tajā piedalīties kas attiecās gan uz izpildu institūcijām, gan uz uh, juridiskajām institūcijām. Ļoti svarīgi ir eh, sadarbība un šīs sadarbības sekas, ne tik daudz forma. Paldies! Liels paldies! Man būtu jāpaskaidro, ka sākotnēji runātājiem bija atvēlēts septiņas minūtes, tagad viņiem bija šis uzstāšanās laiks jāsamazina līdz piecām minūtēm. Uzdevums nav viegls. Vanderbrukungs vārds jums lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es nu pat minēja, ka Beļģijas parlamentā mums bija visaptvarošas debates par jūsu uzdotajiem jautājumiem par šādu veidu tematiku. Sākotnēji tas bija, šī procedūra bija kaut kas pilnīgi jauns, bet paraugoties pagātnē skaidrs, ka tā bija ļoti vērtīga lieta. Mums izdevās panākt konsensu visās demokrātiskajās uh, pārtījās mēs varējām rast atbildes. Un viens aspekts, kuram pievērš, uz, pievērš uzmanību agrāk, tagad es gribētu vēlreiz uz to norādīt. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi, lai Eiropas semestris un ekonomiskā pārvaldība tiktu iekļauti stra stratēģijas un ekonomiskās izaugsmes ietvaros. Stratēģijai jābūt labi sabalansētai un pietiekoši visaptverošai Mēs uzskatījām, uzskatām, ka šis preventīvais aspekts, uh, jaunas krīzes prevencija arī ir ļoti svarīgs. Mums ir tāda sajūta, ka zināmi aspekti, kas bija centrāli ļoti svarīgi finanšu pārvaldības uh, debatēs, patiesībā Eiropā ir tagad izplēnējuši. Piemēram, uh, Runājot par atšķirību, mūsu skatījumā tā ir svarīga atšķirība starp uh, noguldījumu banku, krājbanku aktivitātēm un citām tirzniecības bankām, kas uh, vairāk ir vērstas uz risku. Amerikā ir šī atšķirība izdalīta, Eiropā nē mēs neesam gatavi izveidot skaidru struktūrālu atš, uh, robežšķirtni starp krājbankām un noteiktajām šīm te tirzniecības bankām. Reāli šāda atšķirība pastāv, taču mēs nevēlamies tai pievērst vajadzīgo uzmanību, tātad būs jādod citi risinājumi. Bāzeles 3 prasības arī ir jāīsteno, tas arī attiecas uz uh, Uh, pārstruktūrēšanas plāniem uh, bankām. Arī šeit ir atšķirība atkarībā no tā, kāda banka tā ir. Mēs zinām, ka Eiropas parlamentā notiks uh, visaptvarošs debats par Bāzeli 3. Un mēs gribētu aicināt Eiropas parlamentu paraudzīties uz struktūrāliem problēmām bankas, banku ainavā un jārau, lai parlaments raugās uz eh, Bāzeli 3 šajā kontekstā. Mēs vēlamies, lai tas tik ņemts vērā. Ir valstis, kas ir bijušas, eh, ASV ir bijušas daudz konsekventāk šo problēmu risināšanā. Un tagad runājot par izaugsmes stimulēšanu. Mūsu dokumentā mēs norādām uz to, ka mēs vēlamies, lai Eiropas pilnvar šeit tiktu padziļināts, tas ir svarīgi. Mēs uzskatām, ka ir arī svarīgi stimulēt ekonomisko izaugsmi ar tādu politiku, starpniecību, kas ir vērstas uz pētniecību un attīstību. Es domāju, ka te ir eh, zināms arī uh, viedokļu atšķirības, taču mūsu parlamentā mēs par to panācām vienošanos jābūt ir pārobežu infrastruktūra projektiem, kas veicinātu izaugsmi. Es domāju, ka mehānismam nav jābūt vērstam uz atbildības noņemšanu no dalībvalstīm. Tomēr arī šie projekti var sniegt savu lielu ieguldījumu. Un tas attiec arī uz finanšu sektoru. Mēs te varētu paredzēt zināmu uh, Eh, zināms ienākums no finanšu darījumiem, tādu kā nodokli. Es jau sacīju, mēs uzskatām, ka Eiropas semestris ir svarīgs un eh, tāpēc ir jāpanāk vienošanās par to. Jābūt arī ļoti striktai semestri īstenošanai, taču te ir jāparedz eh, visaptvaroša, visaptvaroša kopīgs rēzējums par 2020. gada stratēģiju. Un te ir svarīgi ne tikai pētniecība un uh, attīstība, bet arī augstākās izglītības attīstību. Te jādomā arī par uh, radīto darba vietu kvalitāti, Eiropas Savienības uh, uzticamības pakāpi. Tas manā skatījumā ļoti svarīgi, kad ekonomiskās pārvaldības un 2020 e, stratēģijas kontekstā tiks izstrādātas, izstrādātas rekomendācijas, tad e, tām nebūtu jātiek tikai uz, jātiec tikai uz ekonomiku, bet arī uz vispār konkurences palielināšanu un arī uz centieniem uh, kas ir e, jāīsteno augstākajai izglītībā un arī sociālās iekļautības situācijas uzlabošanā. Tā kā laiks man beidzies, tas arī viss, kas man bija sakāms par Beļģijas parlamentu norādēm. Paldies, saka priekšstādātāji. Nākošais runātais. Es atvainojos par e, drūkas kļūdu, bet tas ir kā uzakungs. Paldies eh, no Francijas Nacionālās asamblējas. Paldies, priekšsādātājs kundze, paldies, ka esat mm, mūs aicinājusi piedalīties šajā darbā. Es domāju, tas uh, tiešām ir nepieciešams. Tā ir, ka katram ir uh, savas kompetences ietvaros jāizpilda sava loma, jo mūs visur skārusi uh, val, valstu uh, parādu krīze, Taču eh, risinājums, kas ir rodams eh, Eiropas eh, Savienības iestādēs, nav iespējams bez sadarbības ar nacionāliem parlamentiem. Tātad šī sadarbība ir ļoti svarīga, lai mēs sadarbotos un rastu risinājumu tādu, kas būtu pieņemams visiem. Es gribētu kaut ko pastāstīt par to, kā mēs Francijā raugāmies uz Eiropas semestri, un vēl es gribētu arī pievērsties tam, ko pieminēja daži kolēģi. Līdz 2010. gadam Francijas valdība nodeva uh, parlamentam uh, lēmumus, kas uh, tika pieņemti Eiropas līmenī. Un te arī bija paredzēts nacionālās reformas, struktūrāls reformas. Taču kad diskusijas norisinājās e, Francijas parlamentu būtībā ar šādu veidu programmām, e, šādām apspriedēm vairs nebija jēgas, jo jau tās tika pieņemtas citur. Bet, e, šies, bet tomēr šie bija tādi kā indikatīvi soļi, uz kuriem parlaments varēja atsaukties. Kopš pagājušā gada Francijas parlaments izskata triju gadu finanšu Eh, reformu programmu. 2009. gadā tika pieņemta viena reforma, kuru tomēr grauj šī finanšu krīze, un tad otra programma laikam līdz no 2011. līdz 2014. gadam. 14 eh, dienas eh, pēc tam, kad valdība iesniegusi šo programmu Francijas parlamentam, tad var eh, parlaments apspriest eh, šo programmu. Mēs eh, budžeta semestri ietveros esam paredzējuši janvārī balsot par rezolūciju par Eiropas komisijas atzinumu par to, kā tiek risināts debatas saistībā uh, starp uh, Francijas parlamentu un Eiropas iestādēm. 27 stabilitātes uh, programmas tomēr jāapvieno vienā mērķī un arī valstu apņemšanās ir jāņem vērā, jāsaskaņo ar reālo situāciju vispār tirgu parlaments eh, neatteiksies no savas uh, budžetārās suverenitātes par labu citu dalībvalsts parlament, parlamentiem. Ja mēs esam paredzējuši strādāt kopā, katrā parlamentā tiek pausts viedoklis ar vairākumu starpniecību. Tāpēc mēs uzskatām, ka parlamenta budžeta komitejas uh, uzdevums ir izveidot eh, labu budžeta praksi, fiskālo praksi konkrētajā dalībvalstī. Un eh, te nav runa par to, ka mēs gribētu sodīt citas eh, dalībvalsts, bet vienkārši mūsu pieredze varētu kalpot kā mācība tām valstīm, kas nav bijuši pietiekoši stingri savu lēmumu izpildē. Tā varētu būt iespēja pietiekoši agri reaģēt pirms mēs varētu īstenot viedokļu apmaiņu un izvērst debats arī Nacionālajā parlamentā. Vēl es gribētu dažus komentārus, kaut arī es savu laiku jau esmu pārsniedzis. Van Rompēja metodi saistībā ar paktu Eh, kad viņa metodi, viņa, kad tie paktā paredzēts mērķis, taču netiek noteikts metodas, ir uzteicam no manas puses. Valstu parāds, kas tiek risināts ar stabilitātes uh, fondu, ir, ir uzteicam arī, taču te jāņem vērā arī tirgu reakcija. Un es priecājos, ka Eh, daži nacionālie parlamenti vēlas izveidot finanšu darījumu nodokli. Man šķiet, ka šis šāda veida darbs varētu panākt eh, vairākuma atbalstu priekšstādātājs kundze, pateicos, ka ļāvāt man izteikties un atvainojos, ka esmu pārsniedzis runā atvēlēta laika. Paldies. The... Šeit bija um, neliela problēma, turpin priekšstādātāji, jo nemaz uh, nebija pulksteņa, bet nu, tik ļauna nemaz nebija. Tagad pārējiem pie nākošā runātāja Stumfeld kunga. Eh, es vēlētos pateikties par šo kopīgo sēdi ar nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentiem, kuri kļūst eh, aizvien svarīgāki. Un es ļoti eh, pat piekrītu Rompuja kungam, ka semestra ietvaros ļoti daudzas lietas ir nacionālo dalībvalstu atbildībā. Es pat teiktu, ka Eh, Eiropas stratēģija 2020 eh, būs ar panākumiem tikai tad, ja nacionālajās programmās tiek pārņemti tās mērķi un attiecīgi arī realizēti. Kas attiecās uz Austriju, tad mēs eh, pilnīgi piekrītam šim strateģiskajam trīsstūrim, proti budžeta konsolidācija, otrais struktūra reformas un trešais izaugsmēs un nodarbinātības palielināšana. Ja visas šīs lietas ir savstarpēji saistītas, un bez struktūrālām reformām mēs nevarētu budžeta konsolidāciju veikt, un bez budžeta konsolidācijas, protams, mēs nevarētu nodrošināt attiecīgi nodarbinātību. Mums ir pilnīgi skaidrs, ka šie izaicinājumi, ka šis strateģiskais trīstūris ir politiski lielāks nekā krīzes apkarošana. E, es kādreiz mūsu parlamentā teica, tu nevari politiski vienoties, e, vari politiski vienoties par to, kādus miljārdus tu izdosi, bet e, grūti ir vienoties, kā tu sakonsolidēsi attiecīgo budžetu. Uh, Un tātad tas ir ļoti liels izaicinājums, kas attiecās uh, uz konkurenci starp Ameriku, Āziju un Eiropu, tad eh, šie mērķi noteikti ir jāorganizē, jārealizē, jo savādāk uh, šī dinamika, kas ir ASV un Brazīlijā, mēs savu pozīciju nevarēsim noturēt. Austrijai un mūsu ekonomiskajai politikai šis trīs stūrs ir arī mūsu nacionālās politikas stūrakmens un Eiropas e, semestra darbības. Mēs jau iepriekš esam uzsākuši 2007. gadā. E, mums bija, e, mēs pieņēmām jaunas budžeta juridiskos dokumentus un ieviesām izmaiņas, lai nākamajos četros gados mums būtu finanšu ietvars, kur ir arī skaidri definētas augšējās finanšu robežas. Bet katru gadu, protams, aizvien jauns gads sākas un um, mums ir no jauna e, jāpārskata šis finanšu ietvars līdz pat 2015. gadam. Uh, Šie izdevumi, šo izdevumu nosagums ir e, saistīts ar lielāku fleksibilitāti, e, tādēļ ir nepieciešama arī lielākā budžeta disciplīna, bet arī lielāks tāds e, spēles laik, laukums atsevišķiem resursiem. Mums uh, būs arī pilnīgi jauna uh, budžeta tiesiskā struktūra, grāmatvēdība. Uh, Um, mums uh, būs arī uh, ļoti svarīgs šis pārvaldības moments, un es uzskatu, jā, tie ir mums ļoti lieli izaicinājumi. Uh, mums ir arī pat tādi skološanas, atsevišķi skološanas programmas šajā sakarā, lai mēs varētu šo budžetu kontrolēt. Mēs būtībā esam labi sagatavojušies uz izaicinājumiem, kas mūs sagaida Eiropas semestrī. Mūsu deficīts bija 4,1% un nākošajā gadā mēs ceram, ka tie būs div, tikai 2,9%. Un šajā gadā aprīlī Ehm, mēs vienosimies par budžetu par nākošajiem četriem gadiem, kā arī mēs diskutēsim par stabilitātes programmu Austrijā. Ehm, mēs arī diskutēsim par stabilitātes paktu starp atsevišķām federālajām zemēm un ehm, pašvaldībām. Un šis ir laiks, kad arī visas, visām nacionālām valstīm ir jāveido savi e, budžeti, kas vērsti uz taupīšanu. E, Un es nedomāju, ka Eiropas budžetu varētu vēl palielināt, bet mums ir iespēja, ja es arī zinu, ka ir divas, trīs eh, valstis, kuras ir pret eh, šo finanšu transakcijas nodokli, tad tomēr es uzskatu, ka tas ir nepieciešams, eh, tas ir reālā ekonomikā balstīts. Kas attiecās arī uz konkurences spējības paktu, tad ir pilnīgi skaidrs. To nedrīkst uh, veidot e, bez tādiem striktiem ierobežojumiem. Mums taču ir skaidrs, ka sociālie partneri arī e, veido ļoti, e, ļoti striktu algu politiku kā arī dzīves ilgums, kuru mēs sagaidām. Tas viss ir savstarpēji saistīts, un es domāju, nav pietiekami ja koordinācijas starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem ir tikai divreiz gadā, es uzskatu, ka tam mums tikšanās jārīko biežāk. Paldies! Thank you very much! Paldies! Un tagad mēs varam dot vārdu referentiem no Eiropas parlamenta, kas ir atbildīgi par ekonomiskās pārvaldības tiesību aktu kopumu. Vispirms došu vārdu Jorgo Fēlam. Paldies, Šaron. Es eh, vēlējos pateikt, ka eh, man ir liels prieks piedalīties šajā sēdē. Sešus gadus es biju eh, Portugāles parlamenta deputāts, un šobrīd man jāsacina, kā ir grozījumi ir izmaiņas, eh, kā eh, runā eh, Nacionālo dalībvalstu politika par Eiropas politiku, par kopīgo Eiropas politiku. Šajā pakotnē, šajos sešos juridiskajos priekšlikumos mums pamats ir ir e, e, šis, šī situācija, kādā mēs atrodamies, krīzes situācija, un kā notiek koordinācija starp Eiropas institūcijām, e, izaugsmes un stabilitātes paktu. Mēs varam šādā veidā atspoguļot, kā ir mazāk Um, mazāk parādu, kā arī makroekonomiskā līdzsvarotība, kā arī uh, budžeta izlīdzināšana. Bet man ir arī tāds iespējas, ka šajā brīdī būtu uh, vajadzīgs radīt stimulus, lai sistēma funkcionētu, lai sistēma darbotos. Eiropas parlamentam bija inovatīvas diskusijas ar sešiem referentiem, un man jāsaka, Eiropas parlaments nepieturējās tikai pie tā, ko tas jau bija izstrādājis, bet gan diskutēja ar mums, um, raugoties uz pašreizējo situāciju un arī saskatīja, uh, kas vēl būtu darāms un parlaments kā institūcija, kad mūsu darbs būs beidzies Um, tam būs arī uh, līdz lemšanas tiesības šajos jautājumos, un parlaments arī pats izteiksies par šiem jautājumiem. Eiropas semestrim ir tiešām ļoti būtiska nozīme, kas attiecās uz šo pasākumu pakotni. E, tiek dots institucionālais ietvars un ir arī konkrēts mērķis, jo nevar jau būt tā, ka mēs, mums ir jāpārvalda līdzekļi, bet mums ir jāsaka, ar kādu mērķi tas notiek. Un šis pakts ir stabilitātes pakts, e, kas, e, kam būtu jākļūst aizvien vairāk par izaugsmes paktu. Ja mēs eh, lūkojamies uz dažādām dalībvalstīm, tad mana valsts nebūs izņēmums, kur eh, mēs redzam, ka ir reakcija uz krīzi, kur ir tikai šīs taupīšanas pakotnes, bet mums ir arī jājautā, eh, kādas ir iespējas mūsu tautsaimniecībās uh, ka, ko mēs iedomājamies kā parlamentārieši, kā nacionālo dalībvalstu parlamentārieši. Ļoti ir pilnībā skaidrs, ka mums ir nepieciešami um, konsolidēti budžeti, bet mums ir jābūt arī konkurētspējīgiem tautsēmniecībās. spējīgiem un tur mums arī mūsu vajadzības. E, protams, būs daži, kuri runās par struktūrālām reformām, citi teiks, ka mums ir e, nepieciešama enerģiska rīcība kādās citās specifiskās jomās. Un tādēļ, tieši tādēļ mums ir nepieciešama kopējā Eiropas e, koordinēšanas metode, un tādēļ uz šo brīdi eh, tas arī nozīmē, ka ir sarežģīti eh, lēmumi jāpieņem, bet mums ir arī varbūt iespējas. Es iestājos par to, ka parlamentu uzdevums eh, koordin, ir koordinēt savu sadarbību ar Eiropas parlamentu. Uh, nav tā, ka ir jābūt tikai stabilitātes uh, paktam eh, Briselē, bet eh, šis pakts ir jāpārunā arī Nacionālo dalībvalstu parlamentos, un par to ir arī tur jābalso. Šie uh, dokumenti nedrīkst tikt uzskatīti tikai par tādiem, kuri nāk no Briseles bez attiecīgajām nacionālajām diskusijām. Mums ir nepieciešama koordinācijas, ļoti e, būtiski ir atrast kopīgos punktus, e, un ir jau arī tā, ka Eiropas parlaments e, veidojas par tādu parlamentu, kur liela loma ir arī nacionālajiem parlamentiem. Very much. Liels paldies, Līza Lūdzu. Obrigada, Sharon. Eu começo exatamente. Ah, paldies, Sharon. Es eh, vēlējos eh, tieši turs, turpināt, ko kolēģis beidza. Ehm, tātad par Eiropas eh, ekonomikas koordinēšanas semestri. Tas būs ļoti svarīgs instruments, lai ko, eh, uzlabotu koordināciju eh, starp plānošanu atti atsevišķās valstīs, un šīm atsevišķām valstīm arī dotu iespēju eh, veidot saskaņotību ar mērķiem, kas attiecas arī uz komisijas mērķiem, bet arī uz nacionālajiem mērķiem. Tas nedrīkstētu būt tā, ka tas kļūst par instrumentu, kas tiek uzspiests, tā teikt. Tas arī nedrīkst kļūt par instrumentu, kur uh, nav definēta attiecīgo dalībvalstu atbildība, kur netiek nospraustas nacionālās stratēģijas uh, tas ir svarīgs dokuments, pozitīvs dokuments, ja tas tiek pareizi izmantots, un negatīvs dokuments, ja tas tā nenotiek. Eh, kas attiecās uz visu likumdošanas pakotni, pie kuras mēs strādājam, eh, tās, tā ir vēsturiska iespēja, eh, lai palielinātu racionalitāti un efektivitāti, kas attiecās uz stabilitātes paktu. Ja mēs aplūkojam makroekonomisko situāciju, tad tā ir laba lieta, bet, protams, arī pastāv briesmas, ka šis instruments tad kļūst par sankciju pakotni, um, ko gan Eiropas parlaments pilnīgi noteikti nevēlas. Ka uh, šie uh, teksti, šie uh, juridiskie teksti, uh, nedarbojas, lai uzlabotu makroekonomisko situāciju. Un šo situāciju mēs arī noteikti uzlabosim, jo ir e, ļoti labi Eiropas komisijas priekšlikumi. Tur jau ir atsevišķi punkti, kur mums arī viedokļi saskan uh, par uh, šo juridisko procesu. Uh, Tas ir ļoti būtisks. Un proti tādā veidā, ka arī e, piedalās Nacionālo dalību valstu parlamentārieši, jo viņi pārstāv pilsoņus. Es esmu referente e, e, jautājumā par makroekonomisko iz, līdzsvarotību, kur mēs esam likumdevēji, uh, un tur mums ļoti cieši ir jāsadarbojas ar šiem jaunajiem elementiem, kur iesaistājās diskusijā par Eiropaktu un konkurētspējības eh, jautājumiem. Ja mēs analizējam konkurētspējas eh, e, elementus nacionālajās valstīs, tad mums tie ir jāiekļauj ar, un jāsavieno ar jaunajiem elementiem, kas eh, mums ir eh, mūsu tautsaimniecību valdībās. Per, parlamentiem ir jāiesaistās, um, kad ir runa par atsevišķu indikātoru izvēli un par mērķiem, kas attiecas uz parādiem. Uh, lai mēs varam vienoties par to, kāda tad ir sato, situācija nacionālajās dalībvalstīs, kā izskatās nodarbinātība, kā izskatās izaugsme. Un ir jābūt uh, pamat elementiem, lai šo situāciju izlīdzinātu. Uh, tur ir arī citi jautājumi un konverģence. Uh, kas attiecās uz makroekonomisko izlīdzsvarotību. Tur jau nav runa par sankcijām, jo mēs nevaram sodīt valsti, e, ja e, tā netikusi galā ar šiem mērķiem, kādi bija uzstādīti. Ja mērķi nav sasniegti, e, tad tas nenozīmē, ka nekas tika, netika darīts Protams, ja kāds e, ir apzināti nevēlējies sadarboties vai ir kādi krāpniecības elementi, tad tas ir savādāk. Bet e, šie mērķi ir arī ļoti sarežģīti un vēl ir viena cita dimensija, plaša dimensija E, mums ir jālūkojas arī simetriskā proporcijā, jo ir valstis, kurām ir parādi un ir valstis, kurām ir uh, finanšu pārpalikums, un tas nenozīmē, ka visi indikātori ir automātiski. Tas tikai nozīmē, ka šie indi šīs norādes indikātori uh, Eh, ir jāinterpretē attiecīgi, lai eh, radītu tīklojumu eh, starp atsevišķajām tautsaimniecībām. Eh, mums ir jāskatās uz katras valsts reālo situāciju un kāds ir eh, mūsu tad, eh, šis spēles iespējas, jo mūsu tautsēmniecības ir ļoti savstarpēji saistītas, jo attiecīgās ehm, darbības kādā nacionālā dalība valstī tās izraisīs arī saikni darbībām kādā citā nacionālā dalībvalstī. Mums ir jāizmanto mūsu iespējas. Paldies! Paldies, labdien visiem, un liels paldies visiem, kas ir ceļojuši šo garo ceļu, lai piedalītos šajā sanāksmē. Mēs augsti vērtējam jūsu vēlēšanos braukt šeit un diskutēt ar mums. Un šeit ir divi iemesli, kāpēc mums ir jāstrādā vēl vairāk kopā. Pirmkārt ir juridiskais iemesls, kas ir ierakstīts Lisbonas līgumā, un otrais iemesls ir krīzes apstākļi. Vispirms atgriezīšos pie juridiskā aspekta. Es vienkārši gribēju jums pateikt, ka Lisbonas līgumā uh, mūsu sadarbība tiek pasvītrota, Nacionāla parlamenta loma paaugstinās un uh, arī apmaiņas starp mums paplašinās uh, būtiski. Un tāpēc bez uh, Eiropas parlamenta um, darbs bez Nacionāla parlamenta ieguldījuma nav iespējams. Mums ir jādomā kopā, un mums ir Eiropas parlamentam ļoti svarīga loma arī koplāmuma procedūrā. Un tad marta beigās mēs sāksim strādāt ar šo likumdošanas paketi, izskatīsim to kopumā, un es gribētu arī atsaukties uz Rompēja teikto. Viņš teica, ka ir milzīgs progress panākts ar uh, uzraudzību, bet uh, mēs uzskatām, ka arī Nacionālajā parlamenta varētu palīdzēt mums, lai meklētu tādu visu Eiropas risinājumu. Mums ir kopīga atbildība, un tā ir atbildība, kas uh, ir um, tāda, kas palielinās, un mēs ceram, mēs dod, savu, savu darbu mēs dodam cerības visiem Eiropas iedzīvotājiem. Un mums ir jāpieņem lēmumi, kas nevienmēr ir viegli. Mēs um, gribam arī diagnosticēt to, kas ir noticis pēdējos gados. Tas, kas ir noticis Eirozonā, diagnoze ir šāda. Uh, ir tādas dalība valstis, kas nav respektējušas un nav pildījušas savas saistības ne finanšu disciplīnas ziņā, ne publisko finanšu ziņā, ne arī konkrētas spējas noturēšanas ziņā. Es gribētu uh, Eh, jums atgādināt, ka mums ir atvērtās koordinācijas metode un mums ir attiecīgas saistības Eiropas līmenī, kas mums ir jāpild, lai uzturētu konkurētspēju. Protams, mēs nevaram kļūt par visu konkurētspējīgo zonu, jo tas ir nedaudz smieklīgi, bet tomēr mums ir jāuztur mūsu līmenis. Un pilnīgi pietiek, ja katra valsts dara to, kas tai ir jādara. Jautājums, kas ir mūsu priekšā, ir šāds, kādā veidā mēs nodrošināsim to, ka mums ir uh, patiesa savstarpējā kontrola, ka mēs uzraugam kopīgi. Nevienmēr tas ir eh, policijas līdzekļiem, bet kādā veidā mēs varam rīkoties eh, profilaktiski, kā mēs varam novērst kaut ko, eh, lai varētu ātri koriģēt. Ehm, te nav tikai sankcijas, ir arī citas lietas. Šeit mums jātiecās uz mērķiem, un otrkārt mums ir jānodrošina sadarbības starp dalībvalstīm. Un tāpēc šeit. Uh, Mēs strādājam tādā līmenī, un mēs negribam aizstāt dalībvalstu līmeni ar savu darbu. Vienkārši es gribēju vērst jūsu uzmanību uz kādu priekšlikumu, kas ir atrodams visā mūsu priekšlikuma paketē, un šis priekšlikums ir tāds, kur tiek pasvītrota patiesa dialoga nepieciešamība parlamentu līmenī, jo attiecīgās valstīs nacionālajā parlamenti zina situāciju vislabāk, kā ir līdzsvar trūkumi vai kāds cits problēmas, un kādā veidā mēs varētu nonākt pie šīs informācijas. Mums ir nepieciešams dialogs. Nu, mēs varam virzīt mūsu idejas tikai tad, ja mēs zinām, kāda lēmuma ir pieņemta atsevišķās valstīs. Kā, kāda ir situācija ar pensiju, kā ir ar nodokļiem, kā tas tiek lēmts vienā otrā valstī. Tikai tādā veidā, ja mēs zinām šo informāciju, tad, mm, ja mēs pārvaram šīs barjeras, gan teritoriālās, gan lingvistiskās, mēs varam virzīt mūsu jautājumus tālāk. Un e, šeit Eiropas parlaments nenāk klajā eh, ar kaut kādu revolucionāru ideju. Papandreo kungs arī pasvītroja par to, ka Nacionāla parlamentu atbildība ir domāt par Eiropas nākotni. Un tāpēc mēs eh, arī strādājam, visi referenti, mēs visi uzskatām, ka ir nepieciešams dialogs, un eh, es drīz arī beigšu savu uzstāšanos. Mēs šeit runājam par priekšlikumu, kas vēl nav um, nobalsots ekonomikas komitejā. Tas nav galējs priekšlikums. E, es personīgi atbalstīšu eiro obligāciju jautājumu, par kur jūs runājāt, un te iemesls ir vienkāršs, jo šobrīd, un par to mēs neesam runājuši, mēs nevar, nedzīvojam uz salas. Mums, mēs nevaram ignorēt attiecības ar valstīm Eiropas līmenī. Mums ir globāls jautājums, un mēs gribētu piesaistīt visu pasaules kapitālu, eh, lai varētu finansēt arī izaugsmes projekts, un arī varbūt eh, es precizēšu. Tad, kad mēs eh, uzlabosim finan publiskās finanses, tad varbūt mums vajadzētu rīkoties uzbrukoši, efektīvi, lai mēs varētu aizsargāt mūsu rādītājs un ņemot vērā visu valsts ieguldījumu šajā darbā. Paldies! Viki. Paldies, Viki, ievārds! Liels paldies! Tas ir ļoti interesants jautājums. Nacionālajie parlamenti runā par situāciju savās dalībvalstīs, un man mm, ekonomiskās pārvaldības paketē visinteresantākais ir sekojošais aspekts. Mēs gribam redzēt veselīgas ekonomikas dalībvalstīs, mēs gribam, un es saprotu, ka mm, veselīgums vienā valstī ir saistīts ar veselības stāvokli kādā citā valstī, un valstis savstarpēji ir saistītas, un šeit ir visu mūsu kopīgā interese veidot uh, tādu mm, kopīgo ekonomiku. Mēs šeit runājam par visām 27 valstīm, par to, ka 27 valsts nevar vienoties par to, ko ēdīs pusdienās, kāds būs šis sendvičs. Un varbūt ir arī iespējama veselīga diēta un nevienmēr ir nepieciešams visām valstīm ēst pilnīgi vienu un to pašu. Un mums šajā paketē ir jārunā par nacionālo piedarību, proti valstīm ir jāatzīst, ka e, valstis pašas var izdomāt e, to, kāda būs tā pati veselīgākā diēta katra no tām. Veselīga diēta ne tikai īstermiņā, bet arī ilgtermiņā. Varbūt e, daži no jums ir lasījuši manu ziņojumu, par, kur es esmu pasvītrojusi caurskatamību, kur mēs gribam redzēt, ko dara mūsu kaimiņu valstis, ko dara komisija. Uh, Tādā veidā mēs varam prognozēt mūsu darbu vidējā un garajā termiņā, lai mēs arī saprastu, cik daudz ir naudas bankā mūsu rīcībā. E, kā jau es teicu, es gribētu redzēt e, tādu pašu skaidrojumu līmeni attiecībā uz Eiropas Savienības budžetu, lai dalībvalsts saprot, kā tas viss strādā kopā. Bet e, es zinu, ka jums vajadzēs arī nākt klajā ar saviem secinājumiem. Piemēram, mums katrā valstī ir savi noteikumi. Uh, un arī savi eh, cipariskiem, cipariski izteiktie mērķi. Runājot par Eiropas Savienību, ļoti bieži tas cilvēks, kas ņem no šokolādi, ir eh, sliktais, un arī taupības programmas tāpēc ir grūti pretrunīgi uztvērtas. Un mm, tāpēc mums šeit ir komisija, Eiropas Savienības institūcijas, un nu, rodas tāds eh, iespējas, ka varbūt tās ņem prom kaut ko tādu no tā, kas ir panākts jau nacionālā lumenī. Uh, Bet atgriežoties pie jautājuma, ko ēdīsim pusdienās, vai 17 eh, valstis plus tās, kas vēl grib piedalīties, vai arī visas kopā, vai arī iekļausim vai izkļausim ārā apvienoto karalisti. Tātad šīs kompozīcijas var būt dažādas, un šeit ir arī dažādi savienojamības līmeņi dažādās ekonomikās. Eh, un varbūt, ka kāds varētu arī atteikties no kaut kādām zālēm, kas nav vajadzīgas, kad esam atvesļojušies, jo mūsu procentu likme ir vienāda. Un Eiropas, Eirozonā ir dažādi līmeņi valstīm, tomēr mums ir jābūt atvērtiem, jābūt jutīgiem. Un šeit es gribētu atsaukties uz polikolēģi teikto, kas ļoti skaidri pasvītroja šo dažādības ideju. Un vēl es gribētu teikt, ka. Es saprotu to, ko jūs teicāt par pensiju reformām un to, ko jūs teicāt šai sakarā. Eh, mainīt kaut kādus noteikumus no tās valsts prom, kam ir šī zāles, kas varētu palīdzēt atrisināt problēmu. Tas arī nebūtu pareizi. Eh, Tālāk, vajadzētu visdrīzāk noskaidrot, kāds ir slimības iemesls, un šķiet, ka paldies Beļģijas kolēģim, kas pieminēja arī bāzels regulu un banku situāciju. Uh, jo te ir runa ne tikai par valsts parādu, bet arī par personisko parādu, par to, ka bija pārāk liela kreditēšana, ka e, tas noved pie problēmām. Sākumā viss sākās no ļoti neinteresantas Komercbankas Nozun Rock, kur bija milzīgi liels uh, likviditātes deficīts, tā, tā nebija investīcija banka, tā nebija nekā cita, vienkārši ļoti agresīva kreditēšana politika un milzīgs iztrūkums šai ziņā. Tāpēc es domāju, ka mums ir nepieciešams nodrošināt vienādu spēles noteikumus eh, visā pasaulē, un arī Francija būs liela loma G20 sakarā, lai radītu šo vienoto spēles lauku, bet mums ir dažādas problēmas, ir investīciju bankas, kas grib darboties gan Spānijā, gan Īrijā, arī noteikti apvienotā karalistē šeit ir jautājums arī par likviditāti un visu pārējo. Tāpēc es ar nepacietību gaidu to, kad mēs varēsim strādāt kopā ar jums nākamo mēnešu laikā. Paldies! Thank you very much indeed. Uh, we can now move on. Paldies, un tagad mēs varam pāriet pie vispārējas debates. Mums ir paceltas zilās kartiņas, un vispirms es došu vārdu. Es nolasīšu no sākuma sarakstu, un tad, tad mum, man ir Džordžētī kungs, Volsganjans no Rumānijas, tad tālāk no Francijas, e, Gobēra kungs vai kundze, tad Andriju Katis kungs no Lietuvas, tad vēl kāds no Itālijas Tad no Latvijas Rēra kungs šķiet. Un tad no parlamenta man ir Jose Manuels. Džordžētī kungs, lūdzu jums vārds. No Itālija, lūdzu. Diente, eh, no i... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Itāļu parlamentā mēs mēģinājām pēc iespējas ātri Um, nosprausta vadlīnijas Eiropas semestrim. Un jau kolēģis teica, divās, trijās nedēļās uh, tas tiks arī pārņemts nacionālajā likumdošanā, ko mums priekšrakstīja Eiropas likumdošana. Mēs apsveicam šo virzību, un arī uzskatām par labu, ka mēs varam uh, pārbaudīt Eiropas stratēģijas 2020 mērķus. Šie ļoti uh, tādi tālu spraustie mērķi, es negribētu teikt, ka tie ir nesavienojami, bet tomēr ir grūtības uh, sakarā ar deficīta jautājumu, ar to, ka budžetos trūkst līdzekļus to visu savienot. Uh, mēs arī, kā mūsu komiteja, bijām uh, uzskatījām par uh, nepieciešamību uh, Uh, sekot mūsu nacionālajiem parlamentiem. Man šķiet, ka ir divi elementi, kurus mēs varētu izdalīt, uh, lai gan ir arī grūtības. Uh, no vienas puses, protams, ir par jautājums par reformu padziļināšanu, jo mums būs arī jākontrolē, kādā veidā tas sasauc ar Eiropas mērķiem par uh, šiem lielajiem pasākumiem, uh, lai, nodod, lai veicinātu izaugsmi un nodarbinātību. Uh, Francijas kolēģi es dzirdēju pirms tam, un man būtu jāsaka, ka uh, š, šis viss jautājums būtībā bija ļoti grūti pārvaldāms, uh, pakļaujams savā kontrolē. Uh, Uh, un uh, daudzas ekonomiskās institūcijas, atbildīgās institūcijas skatīsies, kā šīs reformas būs realizējams. Un tomēr, uh, zināms, stimuls ir šīs lietas, kas nāk no Eiropas. Tad ir arī pozitīvs jautājums, kuram jāpieskarās šī ļoti e, sarežģītā domu apmaiņa starp nacionālajiem parlamentiem, kā arī mūsu nacionālais e, parlaments tagad var pieradīt, piedalīties debatās, kur Iepriekš mums nebija nekādas runas tiesības, kur bija tikai Eiropas parlaments un komisija. Un tad mēs varam realizēt arī savus nacionālos mērķus, kur ar mums neviens uh, nevienojās. Protams, mums ir pilnīgi skaidrs, ka mēs neesam lēmjošie faktori šajā jautājumā, bet tomēr tas ir pozitīvi. Tad uh, Eh, runājot par diskusiju, kur mēs atrodamies pašreiz, ka būs ļoti svarīga lēmuma, eh, un marta beigās mēs varēsim jau izvērtēt, kādas ir labās prakses, un tad mēs tās varētu arī pārņemt. Protams, ir savas grūtības, 27 dalību valstis, katrai savas īpatnības, eh, bet es domāju, arī šo diskusiju laikā bija tā, ka mēs sasniedzām labus rezultātus. Un es domāju, ka mēs varēsim mūsu pasākums arī uzlabot. Paldies! Lielas paldies! Tārāk došu vārdu runātēm no Rumānijas valsts kaņakungam. Paldies! Vispirms es gribētu paust Rumānijas senāta pozīciju, proti, ka mums vajadzētu atbalstīt paplašinātu sadarbības ar valstu parlamentiem un Eiropas parlamentu. Es uzskatu, ka tam ir ļoti liela nozīme, ja mēs gribam kopā, kopējiem spēkiem no, panākt stratēģijā 2020 nospraustos mērķus, kā arī mērķus, kas ir noteikti saskaņā ar ekonomisko pārvaldību, ekonomisku pārvaldību. Atgriezīšos pie Eiropas eh, semestra. Šeit ir trīs jautājumi. Pirmkārt, eh, procedūras, tie tehniski jautājumi. Mēs neko neesam šeit runājuši par tehniskiem jautājumiem. Uh, un arī par diskusiju jomām. Vispirms es gribu runāt par procedūram. Jūs zinat, ka ir svarīgi likt uz attiecīgiem pamatiem sadarbības starp institūcijām un valsts uh, eh, parlamentiem. Šeit es gribētu uh, vilkt kopsakarību ar mūsu sadarbību ar Starptautisko valūtus fondu. Ja mēs sākam vest sarunas par nacionāliem makroekonomikas rādītājiem, kad mēs sākam, sākam apspriest iekšējās strateģiskās aplēses, un darām to ar Eiropas komisiju, tad tas ir dubultais darbs, un mēs darām tieši to pašu ar Starptautisko valūtas fondu. Tad otrs apvērums tehnisks. Mm, kādi tad eh, ir makroekonomiski indikātori, kur mēs ņemsim vērā? E, šobrīd G20 kontekstā ir interesanta debate par to, e, kā varētu kombinēt detaļas valsts pārāds un privātais pārāds. Mm, kā varētu saskaņot visu publisko informāciju ar to, cik augsts ir uzkrājuma līmenis e, sabiedrībā kopumā? Un tas ir ļoti interesants kritērijs, ko mēs varētu izmantot arī eh, veidojot modeļus mūsu valstīm tālāk nākotnē. Un vēl viens svarīgs jautājums ir par to, cik svarīgi ir dažādie indikātori. Piemēram, manā valstī bezdarba līmenim nav nekādas nozīmes, tāpēc ka puse no visiem iedzīvotājiem ir absolūti ārā no darba tirgus. 20% nodarbojas ar lauksemniecību, 20% ir izkaisīti pa visu Eiropu un vēl kaut kur. Un tad mums vajadzētu parunāt par sadarbības jomām. E, piemēram, veselības aprūpas sistēma, apdrošināšana, pensiju sistēmas. Līdz šim brīdim šie te aspekti nav bijuši daļa no kopīgās Eiropas uh, politikas, un mums ir jāzina šī informācija, lai saprastu, cik dziļi mēs analizējam mūsu mērķus. Un visbeidzot, ko es gribēju teikt, ir par prognozējamību. Ja kaut kas mainās gada garumā, tad mēs nevaram izmantot vairs mm, to secinājums, ko mēs esam ieguvuši debatē aprīlī, runājot ar mm, Eiropas komisiju. Un manā valstī ir ļoti dinamisks izmaiņas, ekonomiskā realitāte mainās ļoti ātri. Paldies tālāk Francijas pārstāvis. Es nezinu, vai tas ir kungs vai kundze Goberg. Un... Es esmu kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, saka Gobērkungs. Mēs um, arī gribējām īstenībā runāt par to stabilitātes paktu, par kuru aizsāka runāt jau Rompēkungs. Jebkurā gadījumā es atbalstu ideju par mūsu dažādību un ka pats mm, svarīgais, svarīgākais ir runāt par mērķiem, lai tie atbilstu Eiropas kompetenci, uh, Un šie Eiropas kompetences mērķi ir jādiskutē arī nacionālā līmenī. Es gribētu runāt par trim tēmām. Vispirms, ka mēs runājam par līdzekļiem, mēs runājam par budžetu. Ir īpaši mēs runājam par stāvokli un grūtībām atsevišķās valstīs. Mēs nevaram eh, salīdzināt mūsu situāciju taksācijas jomā, nodokļu jomā, jo, piemēram, Francija inflācija, mēs uzskatām, ka darbība ar nodokļiem nekādā veidā neietekmē izaugsmi. Un otra lieta ir mm, pirktspēja, kā tas ietekmē kapitālu. Mēs mm, uzskatām, ka vai nu tas ir publiskais vai arī privātais mm, sektors vai izglītība, piemēram, vai tā ir par brīvu, vai šeit vajadzētu maksāt par to. Mēs varētu šādā veidā izskatīt daudzus sektorus, jo situācija ir dažāda. Un vēl viens elements, kas varbūt neiekrīt šajā kategorijā un arī to bieži nepiemin, e, tomēr viena no referentiem to runāja, tas ir jautājums par to, cik liela ir atkarība tieši ģimenes līmenī esmu noraizējies par situāciju valstīs. Atsevišķās ģimenēs ir situācija tāda, ka eh, ienākuma līmenis nav ilgspējīgs, ka nav iespējams ikdienas pārtiks produkts nopirkt, un tā ir problēma. Vienkārši tas tāds jautājums, kur gribu uzdot, vai šis termometrs, kas mm, palīdz mums izv izvērtēt situāciju publiskās finansēs, vai mēs varam izmantot šo pašu termometru, izvērtējot situāciju arī kādās citās jomās. Thank you. Uh... Paldies, Jozeja kungs, vai jūs tagad gribat kaut ko teikt? Eh, Paldies, priekšsēdētāja kundze, pavisam īsi um, um dažas piezīmes Centrālās bankas prezidents Trižēkungs eh, jau norādīja uz eh, to, ka nav pietiekamu priekšlikumu pārvaldībā, kas attiecās arī uz eh, Eiropas padomu un Eiropas parlamentu un nacionālajām parlamentiem, ka tas bija jākoriģē. Eh, un tagad notiek sekojošais. Eh, visi eh, dati ir sabrukuši, uz ko ir balstījies ehm, valūtas fonds Nobel Out un Exi. Tagad ir glābšanas pasākumu no default privātie investori arī tajā piedalīsies, tas nav skaidrs. Un vēl cita problēma pie šiem diviem elementiem, kurus mēs izveidojām pārvaldības jomā, no vienas puses konkurēt spēja, um, tad glābšanas mehānisms ar privātā sektora piedalīšanos, tas vēl vienmēr paliek zem jautājumu. Šis mehānisms nedarbojās, tas jau arī tika atzīts parlamentā um, martā, tātad Grieķija un Īrija tika lūgtas konsolidēt e, savu budžetu, bet pie šiem procentu likmēm nav iespējams iekalkulēt vēl arī izaugsmi un līdz ar to um, nevar arī šos parādus samazināt bet eh, nav jau runa par to uh, eh, vainot budžeta disciplīnu, un līdz ar to mums ir jādiskutē par procentu likmēm, uh, lai mēs uh, neapdraudētu eirozonas stabilitāti kas attiecās arī uz globālu, pieejamību globālai, globālajiem fondam, tas tiek darīts atkarīgi no nacionālajām dalību valstīm lielākas procentu likmes, tas bija tas, ko, kāds bija prezidenta priekšlikums, proti palielināt kvotas, tad mēs būsim pilnīgi ies, izslēgti no šiem glābšanas fondiem, un ļoti svarīgi ir pasvitrot uh, kā starp disciplīnu un mehānismu um, nav izveidots tilts. Uh, ir vei, izveidots mehānisms, bet tas tomēr nefunkcionē. Uh, kas attiecās uz obligācijām, tad tas jau nenozīmē to, ka mums nav jāievēro šī disciplīna, ka tā tiek garantēta. Paldies! Um. Liels paldies. Tagad Lietuvas pārstāvis Andru Kaitis kungs, lūdzu. Dēkoju, garbamā fonā. Paldies, priekšsēdētāji. Dārgie kolēģi. Mūsu diskusija ir saistīta ar dialogu starp Eiropas dial eh, parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Diskusijas temats ir Eiropas semestrs, un šajā kontekstā mums vajadzētu runāt par ļoti konkrētiem jautājumiem. Tagad mēs runājam vispārīgi par visu, ļoti vispārīgā formā. Kaut gan mūsu dialoga sižets un tematika ir varētu būt saistīta ar konkrētiem jautājumiem, kas ir ļoti svarīgi, piemēram, Eiropa, Lietuvā. Mums ir Eiropas lieta, kā arī finanšu komiteja parlamentā, un mēs esam izvērsuši savas diskusijas un esam konstatējuši, ka mums nav pietiekama laika dialogam ar Eiropas parlamentu, jo dokumentu skaits ir milzīgs, un tātad mēs kopš februāra strādājam pie konverģētas programmas, mēs pētam budžeta rādītājs, mēs rakstam mūsu nacionālo programmu, un mēs, mums ir jāizanalizē viss šis dokumentu klāsts, pat pirms februāra mēneša sanāk, ka ir ļoti daudz dokumentu, kurus mēs vienkārši fiziski nevaram izskatīt. Un tālāk marta mēnesī mēs runāsim par fiskālās politikas vadlīnijām, un pēc tam, pirms aprīļa vai aprīlī, mēs saņemsim veselu rindu ar dokumentiem, kas ir saistīti ar konverģences programmu. Un māja mēnesī mēs eh, strādāsim ar likumdošanas projektu, mēs ceram saņemt Eiropas komisijas komentārus. Eh, tādā, uh, kontekstā mums vajadzētu runāt šeit Eiropas semestrī. Ļoti daudz precīzi jautājumu. Mēs gribam vērsties pie kompetentiem komisijas un parlamenta dienestiem. Mēs gribam diskutēt par šiem jautājumiem un uh, varbūt kopīgu darba kalendāru pat izveidot tādām diskusijām. Mums ir jārunā par kopīgiem jautājumiem, jo ekonomiskā konverģence ir ļoti svarīgs jautājums un ekonomiskie uh, jautājumi ir reģionāli. Mēs, piemēram, Lietuvā esam atkarīgi no Polijas, no Vācijas un arī citas Baltijas valstis mums ir apkārt. Un vēl Kaļiņingrada, un tur visam ir sava specifika. Um, mums ir politiskā un ekonomiskā politika, un mums ir jāzina, kādi aspekti ir raksturīgi šīm politikām citās valstīs, lai mēs varam tādā patiesi reģionālā līmenī strādāt. Uh, Eiropas parlamenta ietvarā mums ir jābūt spējīgiem runāt par reģionālām problēmām. Tagad es gribu runāt par vadlīnijām, par ekonomisko konverģenci. Šodien neviens neapstrīd to, kad, ne, kad eksistē dialogs, bet ir nepieciešams to intensificēt vēl vairāk. Bet tagad ir jautājums par to, kā to izdarīt un, un par kādu cenu, kur mēs varētu tikties cik reizes. Varbūt, ka mēs varētu organizēt telekonferences, lai, piemēram, nelidota lidmašīna, jo tas ir ļoti dārgi. Tieši tādas videokonferences liet, nu, izmantot mēs varētu. M mēs vēl neesam sākuši diskutēt par patiesām Eiropas semestra problēmām. Mums ir arī Eiropas konstitūcija, kas līdz tam nav apstiprināta. Dažas valsts ir to noraidījušas Mēs diskutējām par Lisabonas stratēģiju, mēs eh, ilgu laiku par to diskutējām, bet tas eh, nebija veiksmīgi. Un tāpat par šo Eiropas semestra programmu mums ir tomēr jāņem vērā tās kļūdas, kas ir bijušas pagātnē, ir jārunā par tehniskiem aspektiem, par konkrētām lietām, jo vēlns ir tajās detaļās, un to visi zina. Mums ir tiešām jāstrādā konkrēti Mums ir jāsradā tā, lai mēs izvairītos no kļūdām. Vajadzētu konkretizēt mūsu dialogu. Lielas paldies! Thank you, uh... Paldies! Tagad Itālijai vārds. Geolākie kungs. Sī, grazie, prezidente. Uh, paldies, priekšsēdētājs kundze uh, sadarbībā starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem tika diskutēta vairāk kārtīgi. Itālija eh, vienmēr bija eh, vienisprātas ar Lamasūra kunga izteikumiem, ka mums jāpastiprina starpinstitucionālā sadarbība, un ir arī ļoti būtiski, ka Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti eh, pēc tam, kad ir pieņemti nacionālajie budžeti un notiek diskusija, diskusijas, eh, lai šīs vadlīnijas tikti ieturētas. Un tur ir runa par konverģenci starp ekonomikas politiku un eh, stratēģijas 2020 mērķu realizāciju. Eiropas parlamentam un nacionālajiem parlamentiem ir jātiekās pirms uh, budžeta pieņemšanas sēdē, tātad Itālijai tas nozīmē tu septembrs. Un tiešām būtu arī jālūkojas, uh, lai Eiropas vadlīnijas tiktu mm, realizētas un iestrādātas jo nacionālajos budžetos um, uh, tas ir arī tāda oficiāli jāprezentē. Un uh, vēl uh, runājot uh, par šo variāciju iespējām, tas arī tika uh, pārunāts Eiropa, uh, Itālijas parlamentā. Mēs ļoti daudz ko esam darījuši. Tātad mēs esam samazinājuši 4,6 uz 4,6% uh, mūsu deficītu bija plānots 5% deficīts un tagad mums. Uh, ja mēs runājam par uh, budžetu un skatāmies uz to, tad mēs esam darījuši tomēr maz. Um, e, tās ir tomēr vēl nepietiekami. Un ja ir vairāk līdzekļu, kurus mēs ieguldam, tad kaut kur mums ir jāsamazina šie līdzekļi. Un e, starp parlamentu apmaiņai e, būtu jābūt arī iespējai lūkoties, kā izskatās šī sadarbība, kā izskatās konverģence m, mm, Eiropas mērķu realizācijā un kādas ir arī grūtības šo mērķu realizācijā. Un dažos nacionālajos parlamentos ir vieglāk pieņemt lēmumus šajā laikā, kad šie lēmumi ļoti sarežģīti. Paldies! Paldies, Oli Šmits no Eiropas parlamenta nākamais. Paldies, priekšsēdētāji! Sviesmaižu ēšana, protams, ir ļoti interesanta tēma, bet Eh, man šķiet, ka Eiropā nekādas sviestmaiņas vairs nebūs palikušas, jo ķīnieši būs tās viss apēduši. Eh, un tas mums ir vislielākais izaicinājums. Es saku to ļoti mm, pazemīgi, jo es uzskatu, ka vienīgais veids, kā mēs varam atrisināt problēmas, ir sadarbojoties un strādāt kopā. Es saprotu, ka tas ir sarežģīti. Esmu strādājis arī Zviedrijas parlamentā. Es zinu, kur ir mūsu sarkanās līnijas, kur mums ir suverenā valsts un tālāk vairs nevar. Bet eh, šis um, viss mainās katru dienu. Nu, pat vai tas, kas notiek Japānā šodien, tas ietekmē mūs visus, pat negribot. Arī Lehman Brothers eh, stāsts Eh, pat tā, šie sliktie kredīti, kas izsniegt Kanzasā, tas bija arī ietekmē mūs. Tāpēc tas ir ļoti pārsteidzoši. Vispār mēs nevaram iedomāties, cik plaši mēs eh, varētu sadarboties. Arī debesis mums nav ierobežojums, to es gribētu oponēt eh, Vikijai Fordai. Arī Londonā jūs nevarat atrisināt savus problēmas saviem spēkiem. Es domāju, ka vēsture mums prasīs, kāpēc, un prasīs, kāpēc jūs nedarījāt to vai ko citu. Tā nav, tas nav jautājums par to, ka vajadzētu at, at šo te mm, laulības šķiršanas likumdošanu. Tas nav par patentiem, tas nav par Schengenu vai citiem jautājumiem. Mēs šeit runājam par galvenajām, svarīgākajām lietām Eiropā, lai mums būtu labklājības valstis saglabātas. Piekdienas pakts. Tur ir rakstīts, ka šo paktu prezentēs martā Eiropas padomē ar uh, nolūku, ka ne eirozonas valstis arī varēs norādīt, vai tās vēlās vai nevēlas piedalīties paktā. Tas ir jā vai nē, vai jūs esat iekšā vai arī paliekat ārā. Un tā kā es nāku no valsts, kas ir ārpuse, un es tiešām gribu iesaistīties Eirozonā, es uzskatu, ka šis jautājums ļoti bīstams. Tas sadalīs Eiropu divās daļās, varbūt pat trijās daļās. Un tā ir mūsu atbildība tieši strādājot šeit. Mums ir jācenšas novērst šādu situāciju, mums ir jāsaka, ka mēs gribam strādāt kopā, lai arī tas nāks pakāpeniski, tomēr mūsu mērķis ir radīt Eiropu, e, kas strādās kopā zolīdi un ilgspējīgi. Paldies! Thank you very much. Paldies! Tālāk Latvijas pārstāvjiem vārds. Reira kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētājs kundz par iespēju uzrunāt šīs interesantās un saturīgās sapulces dalībniekus. Un es gribētu pastāstīt par budžetu pieņemšanas situāciju Latvijā un ieskatīties nedaudz arī nākotnē. Līdz šim sasaist starp konverģences programmu un nacionālā budžeta izstrādes programmu nav bijusi nozīmīga. Latvijā tiek gatavots gadskārtējs budžets un vidējā termiņa ietvers, kas šobrīd neparedz saistošu vidējā termiņa budžeta plānošanu. Tādējādi arī konverģences programmā aprakstītie Latvijas fiskālajā un ekonomiskās politikas mērķi nav bijuši <clears throat> balstīti uz skaidru budžeta stratēģiju turpmākajiem gadiem un stingru apņemšanos to īstenot. Mēs atbalstām Eiropas komisijas centienus nostiprināt sasaist starp dalību valstu nacionālo fiskālo un ekonomisko politiku, kā arī Eiropas līmeņa prioritātēm. Ir viennozīmīgi skaidrs, ka finansiāli un ekonomiski dalību valsts ir savā starpā ļoti cieši saistīts un problēmas kaimiņu valstīs var izraisīt nopietnas ekonomiskās sekas citās kaimiņu valstīs vai dalību valstīs vispār. Kā jau minēja, Latvija atbalsta šādu ciešāku ekonomisku, eh, politikas, eh, ekonomikas politikas koordināciju. Skaidrs, ka tikai <clears throat> ka ir tikai loģiski, ka tādi plānošanas dokumenti kā konverģences programmas un nacionālās reforma programmas tiek izstrādāts un virzīts vienlaicīgi un kopā. Eh, tātad Latvija eh, konverģences programmu un eh, nacionālo reformu programmu ir apstiprinājusi valdībā un arī, budža, un arī tika iesaistīta parlaments, Eiropas lietu komisija un atsevišķas programmas sadaļas tika skatīts arī citās komisijās. Par šī gada 12. gada budžetu gribētu pateikt, ka Mums nedaudz aizkavējās šī budžeta izstrāde, un tam ir par pamatu divi iemesli. Ir viens ir 11. gada budžeta grozījuma gatavošana, kas ir nepieciešama tālāk. Mēs arī otrs iemesls bū, ir tas, ka mēs lēnāk plānojam nekā paredzēts fiskālās disciplīnas likumu, kuru mēs gribam nostiprināt mūsu valsts konstitūcijā. Un uh, Trešais iemesls ir, ka eh, ilgadējas budžeta bāzes izdevuma sagatavošana, ikgadējas budžeta bāzes izdevuma sagatavošanas process, kur izstrāde ir saskaņot ar nacionālā vidējā termiņa ietvaru, eh, un eh, šim un laika grafiku, un šim laika grafika ietvaram ir atšķirīga laika beigu posma fāze no konverģences programmas. Un nobīdi šeit varētu būt apmēram par mēnesi un 13. gada budžetu mēs jau eh, izstrādāsim, kā ir paredzēts konverģences programmā. Eh, un par to, vai ir nepieciešams kādas konkrētas procedūras, mēs uzskatām, ka eh, valstu, valsts finanšu politika un budžeta politika tomēr principā ir dalību valsts nacionālā kompetence, un nacionālam parlamentam ir jāspēlē milzīga nozīmīga loma valsts ekonomikas un finanšu stabilitātes un ilgspējas nodrošināšanā. Uh, kā arī jāveic, jāveicina un jāatbalsta korekta un loģiska valsts finanšu plānošanas dokumentu virzība. Eiropas padomu, eh, Eiropas parlamentu un dalību valstu attiecības ir jāpiepilda ar saturu jau esošo normatīvo aktu un regulu ietvaros eh, jāļauj sastrādāties, izējot no jau pieņematiem dokumentiem. Līdz ar to mēs uzskatām, ka jaunas procedūras nav nepieciešams. Bet eh, runājot par Eiropas semestri, un koordinācijas starp dalību valstīm eh, ļoti viena joma ir svarīga, tā ir pieredzes apmaiņa, un šeit es gribētu piekrist tiem eh, komiteju un komisiju vadītājiem, kur uzskata, ka divas sanāksmes ir par mazu un mums ir nepieciešams uh, biežāk uh, vāk, pulcēties un Eiropas parlaments varētu piedāvāt tieši biežāk šādas vienotas sanāksmes starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamenta deputātiem, uh, kur būtu iespēja gan apmainīties informācijā, gan iesaistīties eh, koordinācijas procesā. Paldies! Thank you very much. Uh, next. Liels paldies! Tālāk nākamais runātājs no Slovenijas ir Čepiča kungs lūdzu. Hvala lepa za besedo, gospa predsedujoča. Paldies, priekšsēdētāji. Vakar mūsu galveno runu teicēji, tīpaši Eiropas eh, rekonstrukcijas attīstības bankas prezidents, kā arī investīcija bankas eh, prezidents un arī šodien Rom, Rompeikungs eh, savās runās pauda lielu optimismu, sakot, ka mēs Eiropas Savienībā zinām, kāds ir ceļš ārā no šīs krīzes. Un šī izēja no krīzes padarīs mūs spēcīgāks, mēs varēsim stās, stāties pretīm jauniem izaicinājumiem, un tas ir arī galvenais mērķis šajā semestra debate. Bet um, Eiropa ir ļoti daudzveidīga valsts ar daudzām kultūrām, un mēs nebūsim veiksmīgi izējot no krīzes, ja mūsu stratēģija netiks koordinēta starp visiem valstu parlamentiem, jo mūsu pilsoņi ļoti dažādi ir un sadarbības starp valstu parlamentiem un Eiropas parlamentu ir ļoti svarīga. Ļoti svarīgs elements šai sadarbībā ir arī mūsu šodienas sanāksme, un es noteikti gribētu, lai būtu vairāk šādu sanāksmi. Un kā jau vakar šeit izskanēja, Eiropa tagad varbūt neattīstās ne tikai divos līmeņos, bet pat vairāk nekā divos līmeņos. Bet mūsu veiksme ir atkarīga no vājākā posma. Veiksmes krīze ir parādījusi, ka stabilās rūkums vienā valstī var sātricināt pilnīgi visu monetāro sistēmu. Un pilnīgi nav svarīgi, kur šis satricinājums radīsies, kādā grupā kādā valstu grupa attīstības ziņā notiks problēma. Tās atrisinās pilnīgi visu. Mēs Slovenijā arī gatavojamies Eiropas semestrim un esam jau uzrakstījuši Nacionālo attīstības programmu. Te ir atsevišķi galvenie punkti, kurus es šeit atļaušos citēt. Vispirms makroekonomiskā uzraudzība. Tur ir gan prognozes, gan arī izaugsmes prognozes, finanšu konsolidācija no šī gada līdz 15 gadam un arī tālāk līdz 2020 gadam, un mēs eh, arī analizējam, kā attīstīsies mūsu prioritātes Šajā krīzes periodā mums arī viss sākās ar lielu deficītu virs 3%. Mēs gribam atgriezties pie 2% deficīta, kā tas, nu, nepārsniedzot Maastrichts līgumā teikto. Un vēl mums ir jātiek galā ar struktūrālo deficītu, mums ir jāuzlabo konkrēta spēja pakalpojumu sektorā, mums ir jātiek galā ar trūkumiem uzņēmē darbības vidē, mums ir jāuzlabo novatorisms, jāuzlabo investīcijas līdz 3% izglītībā un zinātne. Tātad 3% zinātnē, tas ir vairāk nekā tagad ir, un tas ir ļoti svarīgi, lai mūsu attīstība būtu laba. Un tad mums ir nepieciešams nodrošināt lielāku elastīgumu attiecībā uz darba tirgu un arī lielāku koordināciju attiecībā uz algas politiku un produktivitātes līmeņiem. Tāpēc mēs gribam atbalstīt konkurētspēju, mēs gribam atbalstīt zināt tehnoloģiju, augstāko izglītību, investīcijas inovācijas sabiedrībā darba tirgus, izglītība, transports, transporta infrastruktūra, tas viss ir ļoti svarīgs elements IKP palielināšanā, izaugsmas veicināšanā, enerģētika, vide, sociālā nodrošināšana, publiska administrācija. Tās ir mūsu prioritātes, un tas parādās arī mūsu nacionālajā budžetā. Un tiek jāatspoguļos arī mūsu attiecībās ar citiem partneriem. Arī es paldies. Tagad atgriežamies pie Eiropas parlamenta pervenša Beresa. Viņa arī ir referente par semestri. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs jau izteicos pirmajā jautājuma kārtā. Es eh, tā kā negribēju izteikties šeit, taču tomēr paldies, ka man ir iespēja to darīt būtībā šīs, šī viedokļa apmaiņa starp Nacionālā parlamenta un Eiropas parlamentu šajā gada laikā ir eh, notikusi jau septiņus gadus. Tā, tas bija laiks sākotnēji, kad mēs runājam par lielajām politiskajām vadlīnijām, kā jau pieminēja arī Van Rompēkungs. Bet toreiz eh, neviens finanšu ministrs šādas sarunas neņēma. Uh, vērā. Mēs gribējām kopā izveidot diagnostiku, pamatoties uz kuru dalību valstis tad varētu izstrādāt savus nacionālos budžetus. Un nākotnē, jā, pagātnē man ir gadījies uh, re, novērot, kāda ir budžeta diskusija katrā dalību valstī. Un es biju pārsteigta, ka būtībā uh, atsauc uz šādu uh, sadarbību, uz to darbu, kas tika īstenots pirms tam uh, Eiropas līmeniem un nacionālajiem parlamentiem vispār nebija. To minēja tikai eiroskeptiķi. Un uh, toreiz šī, šī vis, šīs visas diskusijas bija pilnīgi formālas. Un tātad desmit pirmie Uh, Eirozonas gadi izpaudās kā, kā atšķirību, kā katra savu ceļu gājēju gadi. Un, uh, un līdz ar to tas, tam vispār nebija jēgas. Šodien mēs atkal esam šajā situācijā ar šo Eiropas semestri, lai situācija neatkārtotos. Un es nāku no valsts, kas ir pirmā pieprasīta ekonomisko pārvaldību Man pārsteidz, ka no vienas puses uh, uh, ir cilvēki, kas iestājas par to, lai Brisele visu diktātu, no otras puses, lai Brisele nedarātu pilnīgi neko. Bet es saku, ka šī ir mūsu iespēja kopā būt. Inteliģentiem, saprātīgiem, izstrādāt uh, prognozi un raudzīties, ņemot vērā mūsu atšķirības, ko mēs varam darīt. Es jau ilgāk laika piedalos šāda veida diskusijās. Bet tagad mums beidzot ir īstenas diskusijas. Iespējams, man kā referentei būtu nepieciešama jūsu viedokļu, jūsu reakcija. Es negribu te runāt eh, daudz, citādi man pārtrauks priekšstādā, taču tomēr Eiropas semestris sāk gūt aprises. Janvārī tika izstrādāts dokuments īgada izaugsmes eh, pētījums. To pieprasīja komisija. Pēc tam martā Eiropadoma to apstiprina un pirms marta eh, padomis komisija sazinās ar katru no dalībvalstīm, lai izdarītu secinājums, kādas ir rekomendācijas no katras dalībvalsts. Un tad tiek izstrādāta ceļa karta. Jautājums ir šāds. Kad mēs beidzot sapratīsim, ka ir mums vērts runāt kopā? Bernards Akujē, Francijas asamblējas priekšsēdētājs. Ierosināja, ka tas būtu vēlāk, bet man šķiet, ka tam tomēr būtu jābūt tagad, jo mums ir nepieciešams šīs orientēšanās debates. Kozak sanāksmē bija šī Eiropas eh, nedēļas eh, ideja, taču tā netika pieņemta, jo esot ļoti grūti visu savākt komā. Taču, ja mēs tomēr gribam izlemt, kāda ir kopīgā politiskā, eh, kopīgā ekonomiskā politika Eiropas Savienībā, tad patiesībā mums nav vajadzīgs vairāk par divapus dienām. Nu, katrā ziņā te kaut ko vēl var izdomāt, kaut ko vēl var darīt. Un es eh, gribēju jums šodien nosūtīt šādu vēstījumu. Katrā ziņā es esmu gandarīta par šīm diskusijām, jo tas ir tā sakot pagrieziena punkts. Mēs jau eh, daudz gadiem ilgi bijām veidojuši aizmetņus šādām diskusijām, bet tagad mēs tiešām saprotam, ka šī konverģence ekonomikas jomā ir nepieciešams, jo īpaši saistībā ar Eirozonu. Līdz ar to mums ir jāstrādā visiem kopā. Paldies! Uh... Lielas paldies, turpina priekšstādātāji. Es saprotu, ka jūs no tā varat secināt, ka ja cilvēkiem ir idejas, tad tā, tie, protams, tās var uh, padot tālāk, lai tik sagatavot šis ziņojums. Vēl ir divi nacionāla parlamenta pārstāvji, un mūsu rīcībā vēl ir pusstunda. Tātad uh, pirmais panelis var uh, atgriezties, ja viņi vēlas mums tagad pamāta, to viņi droši var darīt. Eh, pārstāvis no Francijas senāta Badreikungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, man sauc Badreikungs. Eh, es kā Francijas Nacionāla parlamenta pārstāvis eh, varu tikai apsveikt to, ko sacīja perverš, man kolēģi pervenš Beres. Tas arī saskan ar man rompēju sacītīto. Lisabons līgums nacionālajiem parlamentiem ir devus zināmas pilnvars. Agrāk mēs domājam par subsidiaritāti. Skaidrs, ka ir jāzina, kas ir Eiropas eh, un kas ir nacionāla dalība valstu pārziņā. Taču tad uh, krīze lika nacionālajiem parlamentiem balsot par likumu, kas uh, nodrošina valsts parādu dalībvalstis uh, pat laban uh, cīnās ar šo lietu. Un eiro grupas krīze aicināja apvienot dalībvalstu budžeta ambīcijas ar uh, eiro grupas uh, problēmām nacionālajos budžetos. Uh, Uh, protams, atbildība gūstas uz nacionālu parlamentiem. Un te nav runa par altruismu, bet skaidrs, ka um, finanšu komitejai un um, Eiropas lietu komitejai ir jāsadarbojas ciešāk. Es, pie, es piedalos abās uh, Francijas parlamentā. Sadarbībai jābūt ciešākai. Un, vēl, un ja runa par Eiropas parlamentu jauno atbildības jomu, kas uh, izriet no tā, kop, kā koplēmēji plašākajām pilnvarām. Un skaidrs, ka tas prasa visas likumdošanas procesas, līdz ar to prasa vairāk laika. Līdz ar to mums ir jāmācās strādāt kopā, Un katrs Eiropas parlaments un nacionāliem parlamentiem jāmācās saprasties, ieklausīties citam cita viedokļos. Kaut arī neviens ne otrs nedrīkst uh, uzdoties par uh, galveno. Mums ir vienkārši jāvadās no apusējās cieņas. Vai mēs uh, runātu par starpvaldību sadarbību vai starp uh, savienības līmenī esošo sadarbību. Dialogs, protams, nebūs viegls, mums jāmācās runāt kopā, mums ir tas uh, svinīgi vienam otram jāapsola. Bet, uh, kā jau sacīja Permanš Pereš, mums ir jāizstrādā tāds kā dialogs ikdienā, lai mēs varētu strādāt kopā ikdienas, pastāvīgi. Iespējams, ka tas nebūs viegli, tomēr te ir vajadzīga liela politiskā grība un uh, radoša pieeja. Es domāju, ka katrā ziņā ilgtermiņā tas tikai nāks par labu labākai Eiropai. Paldies! Liels paldies! Un tagad no Beļģijas Gerkens kundze lūdzu. Voilà. Mais Eh, es esmu priecīga, ka es varu izteikties tagad šajās debatēs, jo es domāju, ka visi Beļģijas parlamentā esošie deputāti vēlas izstrādāt reālu ekonomiskās pārvaldības projektu. Viņi vēlas, lai tāds pastāvētu Eiropas Savienībā un lai tiktu arī izstrādāt zināmas metodas starpvaldību līmenī. Uh, bet mana kolēģi Vander, Vander Bruk arī norādīja, ka Eiropas sociāla ekonomiskā, mo, Eiropas sociāla ekonomiskajam modelim tiešām ir jānodrošina līdzsvars ar sociālo un ekonomisko jomu. Ar šo semestri iezīmējas pagrieziena punkts un eh, mums eh, līdz ar to ir jāuzklausa rekomendācijas šeit un arī Uh, vispār saistībā ar budžetu Eiropas Savienībā. Un es domāju, gan nacionālajie, gan parlamenti, gan Eiropas parlaments ir īstā vieta, lai izvēlētos, kāda veida rādītāji būs tie, uz kuriem mēs pamatosimies izstrādājot budžetu. Ir daudz uh, rādītāju saistībā ar konkurenci, saistībā ar tiem izdevumiem, no kuriem būtu jāizvarās arī daudz eh, visādi rādītāji par to, eh, kā varētu vairāk, kā varētu valstis gūt lielākus ienākums. Bet ir mazāk ieteikumu par to, kā, palī, kā varētu ieguldēt cilvēkiem eh, sociālajā jomā. Un es domāju, šīs diskusijas ir svarīgas, tāpēc mums jau tagad un tuvākajās nedēļās ir par to jārunā. Katrā ziņā tam ir Eh, šīm diskusijām jānotiek pirms eh, dalībvalsts iesniedz savas programmas, uz kuru pamata tad tiks virzīts tālākais process. Jo tikai tā mēs varam nodrošināt līdzsvaru un atbildot uz mūsu Francijas kolēģi sacīto, es uzskatu, ka, ka reālais moments diskusijām starp Nacionālo parlamentu un Eiropas parlamentu ir ļoti interesants Protams, tas prasa daudz laika, daudz enerģijas, tomēr šis darbs ir nepieciešams un tas ir arī interesants. Tomēr ar to nepietiek. Mums nepieciešama dinamika, kā mēs varētu iedvest kaut ko uh, aktīvu šajās diskusijās. Katrā ziņā tā, tie viedokļi, kas izskanēja šeit, eh, man ir prieks, ka tos pauda Nacionālajā parlamentā. Lielas paldies! Vēl citi runātāji grib izteikties turpin priekšsādātāji. Es eh, pievērsīšos eh, Josa, Ištvanam Josam no Ungārijas un tad arī no Vācijas kolēģis un Viki Forda man šeit arī gribēja izteikties. Kas vēl grib izteikties, lūdzu, dariet man to zinām. Paldies priekšsādātāji! Paldies, Šaram! Ļoti laipni no jūsu puses, kā es kā jūsu vietnieks šodien varu arī paust savu viedokli. Galvenā Ungārijas prezidentūras tēma bija stiprāka Eiropa. Nu, mēs esam jau redzējuši zināmas izmaiņas pēdējās nedēļās Un arī šodienas debates liecina par to, kā mēs vēlamies būt stiprāka Eiropa visi kopā. 11. marta lēmums par Eirozonas dalībvalstu paktu uzdod visaptverošu jautājumu. kā atlikušās dalībvalstis, kas nav Eirozonas dalībvalstis, iesaistīties šajā paktā un kādu labumu tās var gūt no šāda veida lēmumiem. Van Rompēja izvirzītais mērķis par to, ka pakts nav pats pašmērķis, bet uh, tas drīzāk ir paredzēts sociālo sociāla ekonomiskā modeļa nodrošināšanai. Tam es varu piekrist, tas ir pakta mērķis un uz to mums arī jāvirzās. Vēl es gribētu uzsvērt Vikijas Fordas sacīto. Sākotnēji es biju matemātiķis. Līdz ar to es eh, pievērsu uzmanību Vikijas Fordas sacītajam. Es domāju, ka šī finanšu burvestība, ja tā varētu sacīt, tā tad eh, finanšu produktu pārformēšana krīzes apstākļos ir tāda pašsaprotama, no vispār pašsaprotama lieta, bet mums vajadzētu pievērst uzmanību tam, ko šie finanšu burvju mākslinieki dara. Viņi, viņiem kaut kas vienmēr ir eh, noslēpts eh, vēl vai viņu burvju cepurē, tāpēc mums ir jābūt eh, stingriem savās prasībās. Mēs neko nepanāksim, ja mēs tādi nebūsim, jo šie finanšu burvi ar vien radīs vēl kādus trikus. Eiropas eh, semestra labad mums ir nepieciešama cieša sadarbība starp eh, augsta līmeņa lēmumu pieņēmējiem Eiropas Savienībā un eh, nacionālo, nacionālajiem idejām. Tātad mums ir jā, jāsaskaņo nacionāls idejas pakts un citi Eiropas Savienības mērķi. Taču, kā jau norādīja vairāk no maniem kolēģiem, Mums pilnīgi, absolūti nepieciešama konverģence. Tas, ko mēs esam darījuši kohēzijas politikas vārdā, nav kas tāds, no kā mums būtu jāatsakās. Pilnīgi otrādi mums ir jāstiprina konverģence, jāstiprina kohēzija. Un šodien ir lieliska iespēja brīvai viedokļu apmaiņai, atklātam dialogam. Protams, mums ir daudz darāmā mūsu pašnacionālajos parlamentos. Neskatoties to, mums būtu jātiek spiežāk, biežāk tikties, regulārāk tikties būtu tā vērts, jo konverģence nav kaut kas tāds, pēc kā mums jātiec nacionālais ekonomikas un budžeta programmās. Bet mums būtu jāsanāk kopā biežāk, jāpastāv konverģēties starp Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu idejām. Tāpēc esmu ļoti priecīgs būt šodien jūsu sanāksmē. Šai sanāksmē esmu priecīgs, ka šī ir iespēja apmainīties ar viedokļiem. Es ceru, ka ne tikai 11. marts e, būs tāda kā robeža šķirtne, ka šis fakts tika izstrādāts, bet arī 15. marts tiks uzskatīts par tādu pašu. Paldies, saka priekšstādātāja, vēl jauni cilvēki ir pieteikušies izteikties, es ceru, ka mums pietiks laika. E, Viki, e, es gribētu aicināt tevi izteikties vēlāk, jo tu esi atbildīga par šo ietvaru, un tad tu varēsi sniegt uh, kop, eh, kopskatu. Es esmu priecīga, ka te ir arī citi matemātiķi. Tā, mēs darbojamies vienotā frontē. Nākošais pārstāvis ir Bindinga kungs no Vācijas, lūdzu. Jā, Nezinu, vai mēs tā esam sarunājuši, bet es arī esmu matemātiķis un es esmu arī elektriķis, un tādēļ es arī praktiski interesējos par lietām, un es varētu labi turpināt, es domāju, es domāju, konverģence ir ļoti svarīgs priekšnoteikums sociālai Eiropai, sociālai ekonomikai, bet es vēroju, um, ka. Um, Pēdējos gados nabadzība globālā līmenī palielinās, ka arī bagātība palielinās, un proti eh, mēs nonākam pie liela krīzes gadījuma. Tir, eh, tiek sagaidīts, ka sabiedriskais eh, sektors stiprinās privātie bet arī uh, jau minētie produkti, šie finanšu produkti, šie toksiskie produkti uh, tika pieminēti. Es domāju, ka mums nevajadzētu uh, veicināt uh, šo lielo bezdibeni starp nabadzību un bagātību. Un tad, kad mēs runājam par taupīšanu, tad tā ir tikai puspatiesība, jo mums jau ir jābūt skaidrībā par to, kā um, nacionālos budžetus mums ir jāstiprina. Tādēļ man ļoti priecē, ka finanšu transakcijas uh, nodoklis šeit parlamentā tiek pozitīvi uztverts. Es esmu sociāldemokrāts, mm, tur uh, mēs jau uh, dibinājām organizāciju un tad uh, organizācija uh, līgums. Un šodien 20 miljonu līgumu tiek slēgti. No sākuma tie bija tikai 500 tūkstoši. Un tādēļ es domāju, ka šis nodoklis ir ļoti nepieciešams, eh, bet tas arī Uh, šī lielais bezdibens starp nabadzību un bagātību um, ir saistīts ar um, lielo diferenci starp um, to, kas cilvēkiem pieder. Tādēļ es ieviestu arī uh, šo uh, nodokli, kas regulētu ienākumus, regulētu kapitālu Um, valstīm, kurām ir eiro, kuriem ir kopīgas, va, kopīga valūta, bet kurām ir tomēr atšķirīgas ekonomiskās, sociālās politikas, ja mēs tur neveicināsim labāku konverģenci, tad mums būs tātad šī nelīdzsvarotība starp tām 17 valstīm plus vēl citas uh, valstis. Es domāju, ka tas nav labs risinājums. Es domāju, ka mums tur jāpieliek savu roku no jauna. Paldies! Uh, Paldies. Tagad pāriem pie Beļģijas. De Krau kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos par to, ka ierados mazliet vēlāk. Iespējams, ka tas, kas man sakāms, jau šeit ir izskanējis. Es stingri iestājos par parlamentu, es esmu parlamentārietis, Van der Bruka kungs zina, ka jau 43 gadus es esmu Beļģijas parlamenta deputāts, un es redzu globalizācijas un eiropeizācijas virzību, es to esmu redzējis no dažādiem viedokļiem, perspektīvām, politikām, taču pēdējā laikā es esmu piedzīvojis to, ka daudz tiek runāts par laiku bieži vien cilvēki mūsu dalību valstīs reāli vēlas eh, redzēt, lai tiktu ņemt vērā sociāla ekonomiskie aspekti. Daudzām dalību valstīm tomēr šajā jomā ir atšķirīgas struktūras. Mēs varam sacīt, ka janvārī mums ir iniciatīva no komisijas, diskusijas padomē un tad uh, uzklausīšana martā. Un e, tā visa apvienošana, lai panāktu labāk koordinātu ekonomisko un fiskālo politiku. Tas nemaz nav viegli. Ir e, dažas e, ļoti specifiskas situācijas kad e, vairākas pilnvaras e, ir paralēli vai arī vienu otru, vienu par otru ir svarīgāk, piemēram, vai tā, vai būtu runa par Vāciju, par Austriju, par Spāniju, ir reģioni, ir pāvalstis, ir komūnas. Un šajās vienībās šie pakti tiek īstenoti atšķirīgi un iespējams bez koordinācijas. Tas skar eh, viņu pašu nacionālo budžetu. Tad ko mēs šādā situācijā varam darīt, ņemot vērā katru šo atšķirīgo valsts tipu? Oficiāli tās visas ir vienas sistēmas ietvaros, ir jākonkretizē Eiropas semestra sekas Es to vienkārši izvirzu kā vienu no tēmām mūsu viedokļu apmaiņā, jo te jāņem vērā laika dimensija, kompetences dimensija, hierarhijas dimensija, vai tas attiektos uz ieņēmumiem vai uz izdevumiem vai uz eh, visu dalībvalstu kā tādu. Es domāju, ka šie elementi ir jāņem vērā mūsu pārdomās. Paldies! Paldies! Un pēdējais runātājs no Nacionālā parlamenta, no Portugāles, ir Satens Mārtiņš Lūdzu. Paldies! Es domāju, ka mēs esam visi viensprādis, kas sakam, ka mums būtu nepieciešama labāka politiku koordinācija. Eiropas semestris proti tieši tam ir arī domāts. Uh, bet es domāju, ka mēs arī apzināmies problēmu, kāda ir, kas attiecas uz konkurētspēju attiecībā pret Ķīnu vai Amerikas Savienotajām valstīm. Pirmajā daļā šo priekšpusdienu Mums arī radās tāds iespējas, to arī teica Eiropas padomas priekšsēdētājs. Viņš teica, ka ir nepieciešams laiks, lai dalība valstis pieņemtu šīs izmaiņas un šos pasākums. Uh, un tās valstis, kas to realizē uz savu atbildību, tā, tie ir ļoti nepatīkami pasākumi tos mums ir jāplūko uh, kopsumā ar izaugsmes perspektīvām. Valstis nevar uh, tikt atstātas vientulībā šajā sakarā, jo šie spekulatīvie uzbrukumi tie jau uh, arī tiek vērsti gan pret atsevišķām valstīm, gan pret Eiropu kopumā. Un Portugāle Eh, Portugālē nebija šie nekustāmā īpašuma burbuļa, mums nebija šo problēmu, bet mums bija problēma, ka mēs eh, savu likmi likām uz izaugsmas, kvalifikācijas paaugstināšanu, mēs investējām, eh, lai uzmundrinātu ekonomiku. Mums ir mūsu tradicionālais sektori, kā mūsu tekstilrūpniecība, rūpniecība kurpju industrija, bet mums ir jāmeklē koordinēti risinājumi, un arī vakar tas tika teikts. Mēs varam runāt par kopīgu mehānismu, par kopīgu pasākumu programmu, kas visām dalībvalstīm dotu iespēju iziet no krīzes, eh, veicinātu to izaugsmi. Eh, Portugāle veic savus mājas darbus, tie notiek budžeta harmonizācija, arī finanšu un budžeta komitejā mūsu parlamentā tiek um, pārbaudīts un izdiskutēts vēlreiz uh, mūsu likumdošanas jautājums. Mums ir arī nepieciešami stimuli uzņēmēju darbības veicināšanai, mums ir nepieciešami labāki produkti, un uh, tas ir ceļš, kuru Portugāli iet pēdējos gados. Mums ir nepieciešams arī vairāk inovāciju un eksporta struktūras uzlabošanu. Paldies! Paldies! Saka priekšsēdētāja, un tagad atgriežos pie Eiropas parlamenta, un Viki, lūdzu, vārds tev tik patīkami tikties ar eh, citiem kolēģiem matemātiķiem. Dažkārt eh, es labāk izsakos skaidros nekā vārdos, tā kā atvainojos, ja jūs pārpratām to, ko es sacīju. Pilnīga taisnība. Katra valsts sniedz savu ieguldījumu, tad, ja tā pa, pastāst par savu labākās prakses paraugu šeit. Uh, Tomēr tas nenozīmē, ka visiem ir jābūt identiskai pieejam, pieejai risinājumiem, taču mums ir jābūt šai kopīgai virzībai, tāpēc mēģinām, mēģin, mēģinām noskaidrot, kāda ir dažādie ietvari dažādajās valstīs, lai panāktu šos uh, sasniegt līguma mērķus. Un vēl viena lieta, ko es pilnīgi saprotu, īpaši attiecībā uz uh, dažām valstīm Eirozonā Es saprotu, ka tās varētu vēlēties um, panākt koordinēšanu augstākā līmenī, un tāpēc es arī par to varētu iestāstīt. Par šo finanšu pūrvestību no banku pusēm. Es saprotu, ka daudz bija um, trūkumu caurskatāmībā un tomēr bija uh, savu veidu krāpšanās no banku puses. Un Spānijas uh, banku reitings samazinājās pirms vairākām nedēļām. Tas arī bija saistīts ar um, banku trikiem. Mums nepieciešama caurskatāmība, un dažos nacionālajos budžetos ir bijušas uh, tādas kā triku uh, darbības. Un es saprotu, ka tas arī atainoja šajā bāzeles ziņojumā. Viens no piemēriem. Manā ziņojumā es specifiski lūdzu, lai dalībvalstis man sniedz informāciju par neatkarīgajiem uh, ekonomiskiem institūtiem, kas nāk klājā ar savām prognozēm. Es saprotu, ka dalība valstīs ir eh, dažāda pieeja, un es gribētu dzirdēt vairāk no jums šai ziņā. Tā, lai mēs rastu eh, šādu modeli, es saprotu, ka neatkarīgs eh, vērtētājs ir rekomendēts visām valstīm un es uh, gribu būt droša, ka mēs uh, radīsim pareizo formulējumu tam. Un tāpēc es gribētu arī pēc šīs sanāksmes uh, dzirdēt no jums, ko jūs domājat par šādu veidu darbu jūsu dalībvalstīs. Paldies! Turpin priekšsēdētāji, neviens cits nav man signalizējis, ka gribētu vēl izteikties. Liels paldies visiem! Es domāju, ka šīs debats bija ļoti auglīgas, vērtīgas Es domāju, ka nobeigumā es vēl varētu pateikt pāris lietas. Pirmā tā kā tad paturpināt Vikijas sacīto. Mēs, mēs raugāmies finanšu regulējuma virzienā, lai izgaismotu visu, kas palicis vēl līdz šim bija nezināms. Un parlamentā strādājot pie ekonomiskās pārvaldības pakotnes, mēs cenšamies eh, sapludināt kopā dažādus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Mums ir Eiropas semestris, mums ir integrētās vadlīnijas attiecībā uz nodarbinātību un ekonomiku. Un mums ir arī ekonomiskās pārvaldības pakotne. Es domāju, te mēs varētu atgriezties pie matemātikas. Eh, tad jums te būtu nepieciešama sepa teorijas laba pārzināšana, bet mēs mēģināsim to uh, pārtulkot valodā. Es domāju, pilnīgi skaidrs vēstījums šeit izpaudās, un tas ir tāds, ka ir jāpalielina mūsu kopīgo diskusiju intensitāte un ilgums. Varbūt te varētu sadalīties darba grupās pēc tam un atgriezties pie šiem jautājumiem. Un mēs apzināmies, ka Eiropas parlaments un nacionālajā parlamenti ir iesaistīti ekonomiskajā pārvaldībā. Un tā mums ir laba iespēja sasaistīt nacionālo līmeni un Eiropas līmeni. Tādā veidā arī Eiropas pilsoņu balsis kļūst dzirdamāks. Es uzskatu, tās ir tie ļoti svarīgi centieni, kas mums jāturpina pēcpusdienas sanāksme atsāksies šajā telpā 15.15. 15. Tā tad pēcpusdienas sanāksme būs no 15.15 15 līdz 17.30. Lielas paldies, ka bijāt klāt. Tiksimies pēcpusdienā.